Ah, yes, this one. It's okay, it's okay. Mm -hmm. Good morning, dear guests. Labrīt, godātie viesi, godātie kolēģi, Nacionālo un Eiropas parlamenta deputāti. Sāksim mūsu sanāksmi, un tagad turpināšu lietuviešu valodā. Tātad, godātie viesi, godātie uh, dalībnieki, Man ir liels prieks uh, atklāt šo starpparlamentārās komitejas sanāksmi, kas šodien ir veltīta starptautiskās sieviešu dienas atzīmēšanai. Un šodienas uh, sanāksmes uh, nosaukums ir lielāka iespēja došana sievietēm un meitenēm um, plašsaziņas līdzekļos un informācijas un komunikācija tehnoloģijās un ka tas ir svarīgi nākotnē. Un um, mums ir prieks, ka šodien varam sveikt 27 um, deputātus no 17 nacionālajiem parlamentiem un no Norvēģijas. Mums ir arī liels prieks uh, sveikt jūs visus uh, un uh, gaidām jau jūsu um, ieguldījumu šajās tik svarīgajās debatēs. Pirmkārt, es gribētu sniegt jums dažus praktiskus paziņojumus. Šis pasākums tiek organizēts eh, sadarbībā ar eh, direktorātu attiecībām ar nacionālajiem parlamentiem. Tulkojums ir pieejams gandrīz visās Eiropas Savienības valodās, izņemot īru valodu. Mūsu eh, sanāksme tiek translēta internetā, Sanāksmes atklāšanas daļā nav paredzētas diskusijas, jo ir ierobežots laiks, par to atvainojos, bet eh, diskusijas notiks paneļdiskusiju ietvaros. Lūdzu arī eh, pieņemiet zināšanai, ka eh, runas laiks, kas ir paredzēts visiem ielūgtiem viesiem un arī dalībniekiem, būs ierobežots. Mums ir jāievēro noteiktais laika grafiks, lai uh, varētu strādāt saskaņā ar darba kārtību, un tāpēc es atvainojos jau iepriekš, jā, es ierobežošu runātāju uzstāšanās laiku. Nacionālo parlamentu deputāti, kas grib izteikties, tiek lūgti uh, aizpildīt kādu no veidlapām, kurus, kuras zālziņi izdalīs. Uh, Viņi arī uh, savāk šīs veidlaps un iesniegs mums šeit prezidijā. 8. marta šā gada 8. marta pasākuma nosaukums ir lielāka iespēja došana sievietēm un meitenēm informācijas un komunikācija tehnoloģijās un plašasiņas līdzekļos. Tas ir ļoti svarīgs, arī globāli svarīgs jautājums. Plašasiņas līdzekļi var ietekmēt sabiedrības vietokli un uh, veidot uh, to, kādu informāciju saņem sabiedrība. Tā pašā laikā IKT, informācijas un komunikācija tehnoloģijas um, ir svarīgas visos uh, sabiedrības līmeņos. Uh, Tā pašā laikā plašsaziņas līdzekļiem un IKT ir liels potenciāls veicināt eh, plašākas iespējas sievietēm, un tāpēc ir izšķirīgi svarīgi, lai sievietēm būtu iespēja strādāt šajās jomās, tur būt pārstāvētām un arī realistiski atspoguļotām šajos uh, sektoros. Uh, FEM komiteja ir ļoti īpaši iesaistīta šajos jautājumos. 2016. gadā mēs pieņēmām ziņojumu dzimumu līdztiesību un plašāku iespēju sniegšanu sievietēm digitālajā laikmetā. To sagatavoja Terija Reintke, kura vadīs pirmo paneļdiskusiju. Un pavisam nesen mēs pieņēmām arī dzimumu līdztiesības ziņojumu plašsaziņas līdzekļu sektorā, kuru sastādīja Mihaila Šoidrova, un viņa piedalīsies pirmajā panelī. Mēs esam arī izstrādājuši rezolūcijas priekšlikumu un arī mutisko jautājumu komisijai par to, eh, kā varētu dot plašākas iespējas sievietēm un meitenēm eh, digitālajā sektorā, kuru sagatavoja Agņeška Kozlovska Rajevic, eh, deputāte, un viņa vadīs trešo paneļu diskusiju. <clears throat> Visbeidzot, deviņu FEM biedru delegāciju, kuru es vadīšu, pēc apmēram divām nedēļām dosies uz Ņujorku, kas piedalīsies 62. ANO komisijas eh, par sieviešu stāvoklī eh, sesijā. Un eh, tur būs runa par sieviešu piedalīšanos plašsaziņas līdzekļos, informācijas un komunikācija tehnoloģijās un tā ietekme uz sieviešu iespēju paplašināšanu un viņu lomas spēcināšanu. Tāpēc uh, Mēs ļoti uzmanīgi klausīsimies, ko visi jūs teiksiet, un uh, izmantosim to iespējams arī šajā sanāksmē. Godātie kolēģi, godātie dalībnieki, mēs cerējām, ka Eiropas parlamenta priekšsādātājs Antonio Tajānī varēs atklāt šo pasākumu, un tomēr viņš mūs uh, pirms dažām dienām informēja, ka viņš diemžēl nevarēs uh, piedalīties, bet viņš ir iesūtījis uh, video vēstījumu. Uh, tātad um, ierakstījis savu runu, un to mēs tagad uzklausīsim. Cara Vilja, cara Vera, cara Marija. Parlamentu. Um, dārgā Emīlija, dārgā Vera, dārgā uh, Vera, Eiropas parlaments ir uh, avangardā cīnoties par sieviešu, sieviešu tiesībām, viņu līdztiesību un, un uh, emancipāciju. Uh, sieviešu līdztiesība plašsaziņas līdzekļos un IKT ir ļoti svarīga. Un līdztiesība visos šajos izšķirīgajos sektoros ir svarīga, um, un ir svarīga arī, lai būtu vienlīdzīgs atalgojums sievietēm un vīriešiem. Un tas ir svarīgi arī visai tautsēmniecībai, jo, ja mēs neatzīstam uh, sieviešu lomu, tad nevar būt spēcīga Eiropa, kas iestājas par savām vērtībām. Tas atsiecas arī uz digitālo ekonomiku. Mums ir uh, IKT sektorā vajadzīgs vairāk sieviešu, um, tādējādi varētu mm, palielināt Eiropas Savienības IKP par 9 miljardiem eiro. Radot darba vietas, mums uh, sievietes ir vajadzīgas arī kā uzņēmējs, kā uh, pētniec, kā zinātniec, uh, kas strādā šajās jomās, un tas nāks par labu arī ekonomikai un nodarbinātības situācijai. Ja sievietes tiek atstātas novārtā, tad tas mums maksā 11,5 miljārdus eiro, eh, kas eh, ir kā eh, iztrūkums tautsēmniecībā līdz 2025. gadam. Japānas, Vācijas un apvienotās karalists IKP tas ir kopā ņemot. Tikai 24% sieviešu ir vadošās pozīcijās un tikai 4,6% sieviešu ir uzņēmuma valdēs. Uh, Un tas nozīmē, ka eh, skaitļi eh, IKT ir vēl sliktāki. No tūkstošiem eh, augstskolu absolvenšu tikai no, no tūkstoši tikai 29 turpina savas studijas, un tikai četras sievietes arī tiešām strādā šajā sektorā. Plašasiņas līdzekļos sociālajā jomā joprojām vēl ir jācīnās ar aizspriedumiem, vēl ir daudz darāmā, jo arī šī MeToo, es arī kampaņa norādīju uz šiem trūkumiem. Eiropas parlamentam ir jācīnās par uh, situācijas uzlabošanos uh, šajā jomā, un mēs esam uzsākuši um, kampaņu pret kibervajāšanu eh, uh, un uzmākšanos. Uh, Mums ir jācīnās par plašāku sieviešu pārstāvniecību digitālajā jomā un IKT sektorā. Es gribētu pateikties sieviešu tiesību un dzimuma līdztiesības komitejai, kas aktīvi strādā šajā jomā, un mums vajadzētu visiem šo darbu atbalstīt. Nākamajā daudzgad finanšu schēmā ir jāparedz vairāk līdzekļi eh, sieviešu nodarbinātībai digitālajā sektorā. Es prasu arī dalību valstīm šeit aktīvāk darboties. Uh, runājot par Tallinas digitālo samitu, kas ir gaidāms, jo bieži vien sievieši vienkārši baidās no pārāk plašas sieviešu um, pārstāvniecības, viņiem ir tā kā bail um, kļūt mazvērtīgākiem, un tas novad bieži vien pie vārdarbības. Un uh, Eiropas Savienībai šeit ir jādara vairāk, lai panāktu labāku dzimumu līdztiesību, lai uh, Eh, sievietēm eh, būtu tā loma, kas tām pienākas. Eh, šī nav sieviešu cīņa par sievietēm, sieviešu labā, bet mums visiem ir jāsadarbojas kopā šeit Eiropā, un tas nāks par labu arī visai cilvēcei. Dėkuoju Europos parlamento pirmininkui ponui Antonijo Tajānī. Paldies Tajānī kungam. Eiropas parlamenta priekšsēdētājam. Es gribētu pateikties viņam par eh, šo te eh, atklāšanas uzrunu. Un tagad es gribētu dot vārdu Vērai Jurovai, eh, komisārei, kas ir atbildīga par tieslietām un dzimumu līdztiesību. Godātais priekšsēd, godātā priekšsēdētājs kundze, Dāmas un kungi, mēs iedrošinošus vārdus dzirdējām no priekšsādātāja Tajānī. Gribu viņam pateikties par šo uzrunu, un ir diezgan skaidrs, ka eh, priekšsēdētājs pats nebaidās no sieviešu potenciāla. Eh, un viņš tātad ir mums labs paraugs. Es piekrītu, ka starptautiskā sieviešu diena ir īstā diena, kad svinēt sieviešu sasniegumus eh, daudzās jomās, un tā ir arī diena, kurā atcerēties, ka pat Eiropā uh, mēs vēl netuvu nesam sasnieguši līdztiesības starp vīriešiem un sievietēm. Esam jau nogājuši garu ceļu, bet nesam vēl nonākuši galā. Sievietes joprojām ir pārāk maz pārstāvētas darba tirgu, pārāk eh, maz uh, saņem kā atalgojumu un uh, bieži vien uh, tiek pārkāptas viņu tiesības. Uh, dzimumu līdztiesības trūkumi eh, lielā mērā saglabājas eh, mediju un eh, IKT jomā, un tāpēc es atbalstu šo izvēlēto tēmātu šodienas diskusijām, un paldies FEM komitejai par to, ka man ielūdzāt. Paldies, priekšsēdētājs kundze. No vienas puses IKT ir radījuši, ir radījuši jaunas iespējas izglītībā un darba tirgū, tas dod risinājums elastīgākai un uh, labākai laika izmantošanai darbā un mājās, un neskatoties uz to, Eiropas Savienība šeit saskars ar divām lielām problēmām. Ir uh, eh, IKT speciālistu trūkums un uh, tas, ka to vidū ir ļoti maz sieviešu. Nesen dzimulītiesības institūts Eiropā uh, pieņēma tā saukto EIGE ziņojumu par dzimumu segregāciju un izglītību. Uh, un viņi atzina, ka tikai piektā daļa um, diplomu e, saņem sievietes šajā jomā, un šis skaits pat samazinās, pat mūsu jaunieši neizmanto šīs iespējas. Eiropas Savienības pētījumi rāda arī to, ka tikai 17% no gandrīz 8 miljoniem cilvēku, kas strādā IKT, e, ir sievietes, un vēl trakāk ir tas, ka e, ļoti daudz sieviešu um, um, neturpina strādāt šajā jomā, jo viņām ir uh, uh, citas tātad ģimenes pienākumi, un tas uh, rada zaudējumus Eiropas Savienībā. Tas nav tāpēc, ka sievietes būtu nekompetentas vai neieinteresētas. Mēs zinām, ka uh, nav lielu atšķirību starp jaunu vīriešu un sieviešu eh, prasmēm digitālajā jomā. Varu dot jums eh, piemēru. 2016. gadā bija pasākums un 46 no. 46% no viena miljona dalībnieku bija uh, meitenes un sievietes. Tātad uh, te ir skaidrs, ka sievietus interesē šī joma. Dzimumu segregācija izglītībā ir būtisks faktors. Uh, kas eh, izskaidro arī to, ka IKT darba vietās pārsvarā strādā vīrieši. Plašāku iespēju došana eh, sievietēm eh, un sieviešu atbalstīšana plašāk Eiropas Savienībai ir 66 punkti dzimumu līdztiesības indeksā no 100 punktiem. Mums ir vajadzīgi konkrēti pasākumi, lai sasniegtu šos 100 punktus uh, eh, dzimumu līdztiesības jomā un veidojot uh, dzimumiem līdztiesīgu sabiedrību. Un tāpēc es esmu uzsākus vairākas iniciatīvas kas var radīt patiesus ieguvumus. Ļoti svarīgs jautājums, kam mēs pievēršamies, ir eh, līdztiesīga pieeja ekonomikas resursiem. Te nav runa tikai par sieviešu ekonomisko neatkarību, tās ir priekšnosacējums, lai sasniegtu ekonomikas izaugsmi, labklājību un konkurētspēju progress eh, ir eh, palēninājies patiesībā nodarbinātības plaisa un algu plaisa eh, nav mainījusies pēdējos gados, un šo plaisu saglabāšanās noved pie tā, ka mums ir jārīkojas. 2017. gada novembrī mēs pasludinājām konkrētu atbildi, lai pārtrauktu šo praksi, lai būtu vienlīdzīgs atalgojums, un līdz šī mandāta beigām, tātad nākamgad šis plāns ir jānoslēdz un rezultāti jāsasniedz. 20 desmit pasākumu starpā, um, lai palielinātu sievietes, um, sieviešu skaitu IKT darba vietās, tas ir viens no šiem pasākumiem, jo tas varētu samazināt šo te algu plaisu. 2017. gada aprīlī mēs uh, pasludinājām iniciatīvu uh, par uh, vienlīdzīgu iespēju uzlabošanu sievietēm un vīriešiem darba vietā, jo īpaši uzlabojot dzīves un privātās dzīves, savi, tātad darba un privātās dzīves savietojamību. Tādējādi mēs ļautu cilvēkiem labāk salāgot uh, ģimenes dzīvi un karjeru. Uh, Mēs strādāsim arī pie tā, lai uzlabotu dzimumlīdztiesību uzņēmumos visos pārvaldības līmeņos un iedrošinātu sociālos partnerus un valdības veikt konkrētus pasākumus, lai uzlabotu dzimumlīdztiesību konkrētu no lēmumu pieņemšanā. Man kolēģe komisāre Gabriela. Viņa ir no Bulgārijas, droši vien viņas uzvārds jāizrunā kā Gabriela. Uh, Viņa prezentēs šodien vēlāk detalizētāk eh, to, ko komisija dara, lai pārvarētu šo te dzimumu segregāciju izglītībā, kas ir ļoti svarīgs faktors, kas novad pie eh, pārāk um, maz, eh, maza skaita sieviešu IKT darba vietās. Bet mums ir jācīnās ar vēl vienu izaicinājumu, kas ir saistīts ar digitalizāciju un tā ir tiešsaistes vardarbība un uh, uzmākšanās uh, vajāšana sievietēm. Ir jānodrošina drošāka uh, invent, interneta vīde. Un uh, mēs esam konstatējuši pētījumos, ka šādu ziņojumu uh, saturs ir, uh, īpatsvars ir pieaudzis no 13 līdz 17 gadiem, jo īpaši uh, es atvainojos procentiem, tā, jo īpaši pusauģu vidū uh, aizvien lielāks risks ir, ka jaunieši saskarsies ar šādu uh, rīcību internetā. Ir uh, jācīnās arī pret uh, vardarbību, dzimumbalstītu vardarbību um, un kiberuzbrukumiem. Un pateicoties um, plašsaziņas līdzekļu kampaņām, cilvēki tagad uztver šos uh, vardarbības veidus nopietnāk. Upuri vairāk ir gatavi uh, Uh, par to runāt un meklēt atbalstu. Un šīs kustības ir radījušas labvēlīgu vīdi, un tāpēc esmu izlēmusi intensificēt mūsu rīcību, darbību pret uh, vārdarbības pārtraukšanu uh, pret sievietēm. Un Stambuls konvencijas uh, ratifikācija ir vēl viens svarīgs aspekts šajā jomā, un es gribu pateikties Eiropas parlamentam par tā doto atbalstu šajā jautājumā. Uh, apvienosim spēkus, lai ietu uz priekšu soli pa solim, lai panāktu reālu dzimumu līdztiesību arī digitālajā jomā un plašsaziņas līdzekļos. Dāmas un kungi, ļaujiet man noslēgumā novērēt jums veiksmīgu pasākumu un uh, sveicu jūs arī starptautiskajā sieviešu dienā. Uh, labai ačiū, ponia komisārė Jūrovā, ir iš tikrųjų. Paldies, komisārs kundze. Paldies eh, par to, ka visu laiku esat gatavi ar mums cieši sadarboties, un es jums piekrītu, ka mums ir jāapkopo mūsu spēki, jāstrādā kopā, lai panāktu progresu dzimumu līdztiesības jomā. Liels paldies jums, un tagad man ir liels prieks eh, sveikt mūsu vidū divas īpašas sievietes. Les Sufražete eh, eh, filmas eh, režisori un Mad Women Fest festivālu Pilāru Jurādo. Un um, tātad arī Sārgavra un Lūdzu. Suteikju žodi poniai Sārai. Un tagad es gribētu dot vārdu Sārai Gavronai. Lūdzu. Morning, Madam Chairman, Honorable Member. Labrīt, priekšādātājs kundze, godājumā, godāmie, um, godāmas dāmas un kungi. Esmu uh, filmu režisori un tieši tāpēc runāšu par eh, sev tuvu tematu. Pagāja diezgan ilgs laiks, pirms es atradu savu balsi, un tagad, kad man ir šī balss, mani neapklusinās. Tie ir Medlīnas eh, Olbrētas vārdi. Es domāju, ka šis ir īstais gads, kad eh, sievietes nevar apklusināt. Šis ir pārmaiņu gads. Manā uh, mediju jomā īsti daudz kas nav mainījies. Tad, kad es beidzu skolu apmēram 90% no filmām gatavoja vīrieši. 20 gadus vēlāk, 2018. gadā, apmēram 90% no filmām vēl ar vienu taisa vīrieši. Tomēr kaut kas pašlaik notiek, un mums vajadzētu šo brīdi izmantot. Ir ļoti svarīgi, kā pārējie norādīja, ir pavērt iespējas sievietēm filmu un mēdīju pasaulē. Uh, jo šī joma ir ne tikai spogulis mūsu kultūrai, bet tā arī mūs ietekmē. Mēdīji var spēlēt ļoti lielu lomu, veidojot daudz atvērtāku pasauli. Mēs esam komunikātori, mēs esam tie, kas pārmaina sabiedrības domas par mums. Tad, kad es eh, augu, es pat neiedomājos, ka sievietes var būt režisoras. Un kāpēc? Tāpēc, ka Es nebiju redzējis nevienu filmu, ko būtu gatavojusi sieviete. Man nebija uh, piemēru, no kā es varētu mācīties. Taču man ir kāds personīgs piemērs, no kā es mācos, un tā ir mana mamma. Viņa kļuva par uh, vietējā līmeņa politiķi, un pēc tam viņa darbojās arī Londonā un mēra birojā. Es redzēju, kādi, kādas iespējas bija viņai. Mans process bija daudz radošāks, un man vajadzēja atrast veidu, kā es varētu darboties. Uh, Kad man bija aptuveni 20 gadu, es eh, sāku iepazīties ar uh, sieviešu režisoru darbu Agnese Vārdā, Džeina Kampione, un es atklāju sieviešu skatījumu filmās. Man tas izmainīja dzīvi. Es redzēju, ka sievietes var paust savu viedokli vizuālajos mēdījos. Uh, Tad, kad es beidzu skolu, es eh, sapņoju eh, gatavot eh, pilnmetrāžas filmu Lisa Frežet, tad sievietes cīnās par vēlēšanu tiesībām. Šīs sievietes nekad nebija atainotas filmās, bet tā ir viena no svarīgākajām kustībām 20. gadsimtā. Tāpat tas sasaucas arī ar mūsdienu pasauli. Tomēr pasauli nebija gatava šim stāstam. Es eh, runāju ar atbildīgajiem eh, filmu pasaulē, kas bija vīrieši, un viņi visi tikai nopūtās, nu kā mēs pārdosim šādu filmu. Un tad es teicu, bet varbūt es varētu tur likt iekšā eh, vajāšanu, policijas pakaļdzīšanos, varbūt tas būtu interesantāk. Bet pagāja desmit gadi, pirms parādījās reāli interese. Mēs e, dzirdējām, kā sievietes sāk runāt par e, represijām, iespējams tas bija interneta dēļ, bija pusīraita kustība, un beigās uh, filmu pasaule sāka man atsaukties. Tomēr man vajadzēja vēl daudz ko panākt, pirms es biju gatava veidot šo filmu. Mums bija ļoti daudz sieviešu, kas vēlējās filmēties, bet tāpat arī bija vajadzīgi vīrieši aktieri. Un viņu aģenti ne, īpaši vēlējās pierunāt uh, savus klientus filmēties šajā filmā. Viņiem šķita, ka šīs lomas nav uh, gana labas. Tomēr mums izdevās piesaistīt arī izcilus uh, vīriešus aktierus šai filmai, un daudz bija pārsteigti sākot strādāt, sakot, ka viņi nekad uh, nav bijuši uh, šādā filmēšanas laukumā, kur ir tik daudz estrogēna. Un uh, Tātad mums bija gan scenārija autori, gan mākslinieki, un visi bija sievietes. Parasti saka, ka sievietes nemākot sastrādāties, bet mums tas izdevās. Bija arī daudzi citi šķēršļi, ar ko man nācās saskarties, lai parādītu, kā sievietēm ir jācīnās, mēģinot panākt savu. Mēs Mm, esam redzējuši, kas notiek Lielbritānijas parlamentā. Mums, piemēram, vajadzēja filmēt parlamentā, un man atbildēja, ka uh, nekad uh, parlamentā nav atļauts filmēt mākslas filmas. Un es teicu, ka nē, mums ir tomēr tas jādara, jo šeit ir runa par vēlēšanu tiesībām, par cīņu, par vēlēšanām. Beigās eh, parlaments teica jā, bet viņi vēlējās saņemt vairāk informācijas. Es teicu, ka mums būs vajadzīgs ievest 200 eh, cilvēkus, aktierus, tāpat arī mums vajadzēs ievest dzirgus un uh, izmantot viņu iekšējo pagābu. Brīnumainā kārtā viņi pie, piekrita. Tas nozīmē, ka mēs varējām uh, piekļūt šai institūcijai, kas bija liegusi piekļuvi simtiem gadu sievietēm. Bieži vien sievietes tika mestas cietumā, tad, kad viņas atļāvās uzdot jautājumus politiskās sanāksmēs. Mēs esam pateicīgas šīm cīnītājām par vēlēšanu tiesībām. Es uzskatu, ka šajā brīdī ir iespējams arī citas izmaiņas liberālisms pasaulē tiek apdraudēts, bet viens gads ir panācis ļoti daudz. 2017. gadā sākās sieviešu gājieni visā pasaulē, un tagad uh, eh, mītu un uh, citas kustības ļauj apvienoties sievietēm da no dažādām jomām. Tas parāda, ka mums ir jābūt iekļaujošām un ka feminismam nav robežu. Mēs vēlamies, lai visnabadzīgākās sievietes nozīmētu tikpat daudz kā visbagātākie vīrieši. Mēs vēlamies sadarboties ar visiem, centieniem, kas ir par mums, un tāpat arī mēs vēlamies cīnīties pret apspiešanu mēdījos. Kā sieviete režisora es esmu gatava darīt visu, kas ir vajadzīgs, lai beidzot tiktu nodrošināts pārmaiņas. Atgriežoties pie Medlīnas Olbrētas teiktā, mēs varēsim to izdarīt, ja mēs neklusēsim, un mēs to varēsim panākt, būs, esot vienotas un uh, radot troksni. Un beigās es gribētu pieminēt Emilīnas Pankherstas teikto, kas bija vadītāja Lielbritānijas vēlēšana tiesību kustībai. Jums ir divi bērni, kas ir jāpabaro. Un viens bērns ir pacietīgs un gaida, kamēr mamma viņu pabaros. Otrs bērns nav pacietīgs un tas bļauj, kliedz, spārdās un visiem nav patīkami, līdz šis bērns ir pabarots. Uh, Mēs ļoti labi zinām, kuru bērnu pabaros pirmo. Tieši tā ir politikas vēsture. Jums ir jārada lielāks troksnis, jums ir jāpilda dokumenti, jums ir jāizpilda visi mēdīji, lai jūs varētu pilnīgi visus uzrunāt. Tieši tāpēc mums vajadzētu radīt lielāku troksni šajā zālē. Paldies! Thank you. Iš viso širdies dėkoju, ponė. Liels paldies! Liels paldies eh, Sārai par eh, to, ka viņa varēja ierasties uz mūsu pasākumu. Es vēlētos arī pateikties par jūsu darbu un aktivitātēm. Ar eh, savu darbu jūs esat pierādījusi, ka sievietes režisoras ir tikpat labas režisoras kā vīrieši. Liel, vēl jums visa uh, vislabāko jūsu turpmākajā darbā. Tāpat arī uh, sveicam jūsu māti, kas atrodas šajā zālē. Tagad es vēlētos dot uh, vārdu dziedātājai, kas ir Mad Women Fest festivāla uh, izveidotāja Pilāra Jurādo. Lūdzu, jums vārds. Buenos días a todos ustedes. Eh, primero... Labdien! Labdien visiem! Es uh, sākumā gribētu teikt paldies Blankavičūtas kundzei, komisārs kundzei, Jurovs kundzei par to, ka jūs uh, šodien esat klāt šeit šajā pasākumā un tāpat arī manai kolēģei un draudzenei Gavrons kundzei. Uh, Ir lieliski, ka mēs varam šādu dienu pavadīt kopā. Runājot par festivālu, Medvaman Fest, jāsaka, ka daudz sievietes teica, nu pietiek, pietiek ar piecies diskrimināciju, vardarbību pret sievietēm, un tādas kampaņas kā MeToo bija rezultāts uh, aktīvai darbībai, un mēs izveidojām šo festivālu. Sākumā tās bija domas, aktīvas domas, un, protams, runājot par kampaņām, tās var mainīt pasauli. Mēs vēlamies runāt par sievietēm mākslas pasaulē. Sievietes tiek bieži atainotas tā, kā tas vēl nav līdzvērtīgam partneriem šajā pasaulē. Uh, Daudz pasaules ir vienkārši absolūti lielisks. Sievietes var iedomāties pasaulē atjaunot pilnīgi jaunu, tās ir ļoti radošas. Tās var atvērt acis sabiedrībai, un mēs arī esam arī aicinātas aktīvi rīkoties un šādi attīstīt pasauli. Ir ļoti daudz radošu sieviešu mākslas pasaulē. Mēs varam parādīt, ka pasaule var būt atšķirīga, ka lietas var darīt a, savādāk, un mums ir jāsadarbojas a, visiem kopā. Tā, lai mūsu darbībai būtu jēga, tā, lai mūsu sapņi piepildītos. Runājot par festivālu, nu, protams, ka neesam viens pašas, daudz vīrieši a, palīdz. Uh, Es esmu šodien ieradusies šeit, lai runātu par sievietēm, kas ir iesaistījušās šī projekta īstenošanā. Neaizmirsīsim vīriešus, māksliniekus, kas arī tic līdztiesībai. Tātad visi kopā vīrieši un sievietes, sievietes un vīrieši ir veidojuši šo uh, festivālu Mad Woman Fest kas ir spējuši iedomāties uh, pasauli, kas būtu uh, atšķirīgāki Un es ceru, ka daudzi, daudzas pēc kāda laika varētu kļūt par šādas idejas ieviesējiem. Ja mēs runājam par sievietes attainošanu, sieviešu lomu, mēs ar mūsu pretestību varam aktīvi paust mūsu viedokli, un tā arī esam darījuši mūsu festivāla ietvaros. Tātad mēs darījām ko tādu, kas vēl nekad nav tā bijis. Tātad katra mākslinieciskā uzstāšanās bija orientēta uz to, lai dotu iespēju izpausties sievietēm, kuras to vēl nav spējušas sociāla iemesla dēļ. Un ja cilvēkiem viņu sirdīs pavērs iespēju, tad daudz kas ir iespējams. Attīstot empātiju, mēs mūsu tuvāko savādāk redzam pasaulē, kur tehnoloģijas vairāk aptver dažādas jomas un bieži noveda pie tā, ka Tieši tā kā sabiedrībā turpinās a, situācija veidoties, un mēs sievietes aicinam darboties un rīkoties a, atšķirīgi. Mūs tiešām ir daudz. Es domāju, ka mēs a, varam atvērt jaunas iespējas, nevis gluži vienkārši uzņemt to, ka vardarbības un apspiešanas praksa turpinās. Mēs uh, runājam, diskutējam ar sievietēm, un sievietes eh, bieži man stāsta, ar kādām problēmām tās saskars, piemēram, darba vidē. Tas bieži sākas eh, universitātē, fakultātēs, eh, absolventēm dažreiz nemaz netiek dotas tādas iespējas kā citiem. Mēs visi esam savstarpēji saistīti. Mēs, mēs esam jūs, jūs esat uh, Mēs, mēs kā cilvēki taisnīgi prasām, nu tā kā otru dzīvi man, otru profesionālā dzīvi, ko esmu aizsākusi, turpina man pirmo darbību. Es biju operas uh, solista, operā 2011. gadā, ko sarakstīja uh, sieviete. Nu, tas ir samērā vēl 2011. gads, kad uh, autora sieviete, uh, komponijas sievietes rakstīja operu. Daudzas sievietes pasaulē ir pieņēmušas lēmumu. Šodien ir tā diena, kad par jaunu sākšu man dzīvi un pasauli mainīsies. Mums ir iespēja piedalīties šajā procesā. Un gribu aicināt, gribu aicināt visas sievietes pasaulē, runājot par dzimumu līdztiesību, tā nav utopija. Runājot par demokrātiju, jāsaka, ka par to bieži tiek maksāta augsta cena, taču mums ir jāturpina mūsu aizsāktais, jācīnās un aicinu. Tas ir ļoti nozīmīgi, Pilāri in Giovanni. Viņa diktatūras laikā gāja bojā, viņa cīnījās par uh, demokrātiju, viņa tika nogalināta. Šī sieviete ļoti aktīvi cīnījās par demokrātiju, par tiesībām. Mums uh, jāatcerās uh, notikušais, jo šādi mēs varam uzsvērt uh, to, cik nozīmīgi ir tas, kas uh, notika pagātnē. Festivāls Mad Woman Fest. Tam būtu jābūt ne tikai festivālam Spānijā, tam jākļūst Eiropas līmeņa festivālam. šis festivāls nojauca robežas, tas sāka kustību. Arī ANO ilgspējīgās attīstības mērķi tam atbilst. Arī tas fakts, ka es viesojos šodien šeit, ataino situāciju, ka mēs esam pasaules daļa, un māksla ir ļoti nozīmīga Eiropā. Dot iespējas sievietēm, dot iespējas vīriešiem ir lieliska doma. Gribu arī šeit paziņot, ka šogad divas mākslinieces tiks īpaši izceltas Agnese un Jurovas kundze. Jūs saņemsiet īpašas balvas Medūmen Fest 2018. gadam, jo tas, ko šeit sievietes paveic, ir ārkārtīgi nozīmīgas un tieši šodien paveiktais pierāda to, cik um, izcilu labu darbu jūs veicat un ka tas ir pelnīti un ka tas ne tikai politiskā līmenī tiek atainots, bet arī sabiedrībā. Nezinu, vai mums izdosies uh, katru gadu izcelt uh, kādu citu valstu vai citas valsts pārstāvis. Eiropa ir brīvības, daudzveidības iemiesojums, kur sievietes un vīrieši kopā cīnās, lai vecā pasaule kļūtu par jaunu. Zinu, ka man nav pārāk daudz laika, es varētu tiešām vēl ļoti ilgi uzstāties. Daudzi man lūdza. Darīt to, ko vislabāk māku, proti izmantot uh, manu balsi un dziedāt. Mēs a, svinēsim arī Rosīni simt gadi. Esmu bieži dziedājusi Rosīnis ārijas, un tas ir tiešām sieviešu, izcils sieviešu a, iemiesojums, kas a, var sniegt savu ieguldījumu lai mūsu pasauli kļūtu labāka. Mūsu pasauli pieder mums, tā pieder mums visiem. Un pavisam e, īsu brīdi gribu veltīt arī tam, lai pateiktos jums par to, ka varu būt šeit šodien klāt, un mēs sākam iniciatīvas pasaulē, un jums savukārt ir likumdošanas iespējas. Domio sarà, lo

Liels paldies! Un paldies tiešām no visas uh, sirds, jo Rādo kundze jūs uh, rādat jūsu talantu, jūsu spējas un šīs uh, tiešām lieliskās iespējas uh, mākslas uh, prezentācija tās var nodrošināt to, ka vienādas iespējas tās kļūst par realitāti. Liels, liels paldies! Tiešām absolūti visu to labāko jūsu uh, festivālam. Ceru, ka tas uh, gan Eiropā, gan visā pasaulē izplatīs uh, vērtības un uh, arī idejas. Un tagad, uh, dārgie kolēģi, gribētu tiešām paldies visiem runātājiem, kas uzstājās mūsu konferences uh, atklāšanas daļā. Komisārs kundze, režisors kundze, paldies. Uh, uh, arī izcilai dziedātājai. Tātad atklāšanas daļa ir noslēgta. Tagad turpināsim mūsu diskusijas. Tagad uh, sēdes vadība turpinās uh, sēžu uh, vadītāju. Aicinu parlamenta deputātu Liliānu Rodrīgašu kundzi no Portugāles. Viņa vadīs pirmā paneļa sēdi. Un tāpat arī Guls un uh, Bilgehan, Eiropas uh, padomas parlamentārās asamblejas uh, eh, locekli un uh, Eiropas parlamenta deputāti Mihailu Šoidrovu. Tātad mūsu trīs paneļa diskusijas eh, ir veltītas sekojošām domām, eh, eh, jomām sievietes veido mēdījus, dodot plašāk sievietēm un meitnām digitālā iekļaušanas procesā un sieviešu kustības digitālā gadsimtā. Tātad paneļa diskusijas un pavisam, pavisam īsts pārtraukums. Lai sēžvadītāji varētu ierasties prezidijā.

Bom dia. Bonjour. Labdien. We will begin. Mēs sāksim pirmā paneļa diskusijas. Mums ir tas gods šajā panelī uh, sveikta Gülsin Bilgehen kundzi. Viņa ir uh, Eiropas pamant padomas parlamentārās asamblējas eh, deputāti un tāpat arī Mihēls Šoidravu, Eiropas parlamenta deputāti, kas eh, aktīvi strādā mūsu izskatītajā jomā. Un tagad turpināšu runāt portugāļu valodā. Mēs vēlamies eh, veidot sabiedrību, kas, kas, kas būtu garantējuša līdztiesību Mūsdienu pasaulē sievietēm ir ļoti nozīmīga loma, lai radītu tādu a, pasauli, kurā sievietēm un vīriešiem ir vienlīdzīgas tiesības. Runiet par to, ka jāveicina reformas un tādas jāveido, un jārūpējas par to, lai tās tiktu īstenotas. Līdztekus tam, ko esam sasnieguši, ir daudz aizspriedumu, aizspriedumu par sievietēm sieviešu pārstāvniecība plašsaziņas līdzekļos ir ļoti dažāda un bieži vien sievietes nav pietiekami pārstāvētas. Bez tam arī sociālā komunikācijā sieviešu pārstāvniecība ir uh, zema. Viņas uh, netik bieži komentē, piemēram, aktuālos notikumus sociālo komunikāciju jomā mēs redzam, ka tā ir pasaule, kas vienmēr ir piederējusi vīriešiem. Pirmais solis ir atzīt šo faktu, otrs solis ir runāt par saturu. Runāt par saturu, lai komunikācijas līdzekļus sievietes varētu praša, plašāk vadīt, lai pārtrauktu šo nesabalansēto situāciju ir nepieciešama tāda kā pozitīvā diskriminācija sākuma stadijā, taču tas nav pietiekami, lai sasniegtu labākus rezultātus, jo aizvien vēl ir nevienlīdzīga situācija. Mums jādara vairāk, lai dzimumu līdztiesība gan valstīs, gan Eiropas līmenī tiktu veicināta. Ir nepieciešami uh, skaidri kritēriji profesionālai attīstībai un arī plašsaziņas līdzekļu jomā. Varbūt, ka jādomā par sankcijām. Ir arī izglītības jomā vairāk jādara, lai nodrošinātu sieviešu līdztiesību. Ir jādara vairāk, lai varētu apvienot profesionālo un privāto dzīvi, lai veicinātu sociālās un reproduktīvās tiesības. Tādēļ jādara kaut kas uzreiz, lai sievietēm būtu plašāka kompetence. Komunikācijas līdzekļos var ļoti daudz ko darīt, lai sasniegtu šos mērķus. Un arī aktīvi strādāt, lai mainītos nostāja. Eiropas parlaments daudz ko dara, lai panāktu šos mērķus. Paldies jums, ka ieradāties šeit. Turpināšu angļu valodā. Es uh, gribētu pieteikt to, ka mēs vēlētos uh, interaktīvu un aktīvu darbību uh, sasniegt. Jūs varat izmantot uh, Twitter iespējas, uh, un tad mēs izmantosim arī uh, tādu instrumentu, ko sauc par slaido. Tas uh, ļauj uh, klausītājiem piedalīties aptaujās. Dažs, uz daudziem jautājumiem atbildēs tie, kas uzstāsies, ja jums ir vai nu laptops, klēpjdators um, vai um, attiecīgi viedtālrunis jūs varat izmantot tās adreses, ko redzat tagad uz ekrāna, piemēram, www.sli.do. Uh, un arī citas, lai piedalītos gan aptaujās, gan arī citos interaktīvos saziņas projektos. Lūdzu, pirmā slīdīte. Tātad šis instruments ļauj uh, klausītājiem piedalīties aptaujās par tiem jautājumiem, par kuriem diskutējam šodien. Un katras diskusijas, paneļa diskusijas sākumā tiks aktivizēta attiecīgās tēmas aptauja un sarunas beigās diskutēsim par tām atbildēm, kādas būsim saņēmuši. Tātad sāksim divas aptaujas šo, šobrīd. Šo Tātad pirmā aptāja, no kur, kur valsts jūs esat ieradušies? Un jūs varat vienkārši uh, ieklikšķināt uh, valsti, no kuras esat ieradušies. As you may see, the results, uh, the results. Uh... Tātad. Uh, rezultātus mēs tolīt redzēsim un redzam, cik ļoti dažādas ir valstis, ko pārstāv mūsu klausītāji šodien. Un otra aptauja, kādu organizāciju vai institūciju jūs šodien pārstāvt, jūs redzat, kādas ir iespējas un redzat arī, kā mainās atbildes. Now, most of us are from European Parliament. Mm-hmm. It's natural. natural. As you see, the results have... Jūs redzat, ka rezultāti mainās un ir atspoguļoti uz ekrāna. Tāpat, ja mēs varēsim izmantot šos instrumentus, lai uzdot jautājumus tiem, kas uzstājas parlamentos un Nacionālā parlamentu pārstāvjiem, ir iespēja paceļot roku arī uzdodot jautājumus, un tāpat arī ir izdalītas runāšanas pieteikuma formas. Tie, kas uh, skatās uh, tiešsaistē, nevarēs uh, iesaistīties diskusijās tieši, bet var, izmantojot šo instrumentu, uh, iesaistīties, jūs varat uzdot uh, vai nu uh, jautājumu, uh, vai arī komentēt, izmantojot instrumentus, kas ir doti abās lapas pusēs. Un tos izskatīsim, ja būs pietiekami daudz laika. Divi vienkārši jautājumi. Kā, jū, kā jūs domājat, kā vajadzētu sievietes atspoguļot mēdījos? Un otrs jautājums. Uh, Kā jūs domājat, kas būtu darāms, lai mm, sievietes plašāk varētu iesaistīt jauno tehnoloģiju apguvē? I do hope you will enjoy. Es uh, ceru, ka jūs uh, aktīvi izmantosiet uh, šos jūsu rīcībā nodotos uh, instrumentus. Un pirmā uh, paneļa diskusija divi, eh, divas daļas, divas aptauļas, eh, lūdzu izmantojot tās, un eh, noslēgumā rezultāts parādīsim. Pirmais jautājums. 2015. gadā kāda bija sieviešu iesaista dažādu notikumu atainošanā? Pirmais jautājums - 30% vai 37% vai 65%? Otra a, aptauja. Kā jūs domājat, cik daudz a, sieviešu a, režisoru a, filmu bija 2016. A, gadā? Arī jums tiek dot iespēja izmantot a, iespēja ASV a, filmu tirku. A, Un uh, jautājums ir par uh, sievietēm, kurām bija uh, seksuāli pilcīgas drēbes. Tātad jūs redzat procentu skaitli iespējamu uz, kas ir iespējams uz, ko varat izvēlēties, kas ir atspoguļots uz ekrāna. Un tagad došu vārdu Angels un Bilde Hankundzei. Uh, Eiropas padomas parlamentārās asamblējas deputātei. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsēdājas kundze, dārgie kolēģi, parlamenta deputāti, dārgie draugi. Eiropas padomas parlamentārās asamblējas vārdā gribu teikt, ka tas ir gods un arī esmu ļoti iepriecināta uzstāties šodien šeit, 8. martā. Tā ir ļoti nozīmīga diena sievietēm un esmu arī ļoti gandarīta par to, ka tik ļoti brīnišķīga balss jau tika uzklausīta šeit zālē. Jurādo kundze bija mūsu balss šodien. Gribu teikt viņai paldies un sveikt viņu. Dargie kolēģi! Katru gadu 8. martā varbūt kā jums visiem Un arī man jādomā par to, ka atkal pagājis gads un vienlīdzības starp vīriešiem un sievietēm ir palicis mērķis, kas jāsasniedz. Mans prezentācijas nosākums šodien tam būtu jābūt sievietes, kas veido plašsaziņas līdzekļus. Taču jautājums, ko var uzdot spontāni, vai tās tiešām ir sievietes, kas veido plašsaziņas līdzeklis, vai plašsaziņas līdzekļi ir tie, kas veido sievietes? Tie ir divi jautājumi, uz kuriem diemžēl atbildi jau zinām visām Eiropas a, padomas a, valstīm, 47 valstīs a, sieviešu pārstāvniecība ir zema visos uh, plašsaziņas līdzekļos, mēdījos, it īpaši atbildīgos postiņos, uh, kuros tiek pieņemti lēmumi. Tāds tā kā uh, stikla kupols ir, kas neļauj sievietēm virzīties uz priekšu ekonomikā un šajās jomās, lai arī sieviešu pārstāvniecība ir pietiekami liela gan kara, gan arī humāno krīžu zonās. Uh, Es zinu, par ko es runāju. Es esmu žurnālistes māte. Mana meita pat laban ir Sīrijā. Es esmu noraizējusies par viņu, bet esmu lepna par viņu. Viņa ir ļoti drosmīga un neskatoties uz visiem riskiem, viņa turpina žurnālistes darbu. Es zinu, ka ir arī vēl citas sievietes žurnālisti citos sektoros, piemēram, izmeklējošo. Uh, jomu žurnālistikā. Mēs redzējām arī, ka Dafne Karvana Galicija tika nogalināta Maltā. Un ir absolūti nepieciešams, lai šī nogalināšana tiktu izmeklēta un būtu radīta pilnīga skaidrība. Sievietes ārkārtīgi aktīvi strādā, taču tajā pašā laikā vēl pastāv atšķirības. A, atalgojuma ziņā sievietēm maksā mazāk nekā viņu uh, kolēģiem vīriešiem, Kerī Greisi, BBC šefredaktore, kas strādāja 30 gadu laikā. Viņa atkāpās a, no amata, lai protestētu pret a, slepeno algu politiku Britu a, televīzijas kompānijā un pateicoties. A, a, šim uh, žestam daudz par to tika runāts. Manas uh, kolēģis, uh, male, uh, kolēģi no Vācijas Elvēra Dragonskija Veis, uh, viņas rāda uh, Eiropas padomē un uh, ir izpētījis, ka sievietes uh, žurnālistas saņem par 16%, uh, 16 mazāk, sievietes uh, žurnālistas uh, vidēji saņem 16% mazāk, Beļģijā 24% un šeit ir tikai 30 uh, sievietes, kas uh, tie strādā šajā jomā. Sievietes uh, atsakās no darba tieši šajās jomās, uh, tādēļ, ka tas ir tik sarežģīts. Un tāpat arī sievietes aizvien uh, uh, mazāk tiek nodalināts pilnu darba laiku. Uh, tas uh, rada vēl papildus uh, sarežģītību. Un sieviešu karjera ir parasti īsāka. Sievietes uh, bieži audzina uh, bērnus un uzņems vairāk pa, uh, vecāku uh, pienākums, uh, tieši arī runājot par žurnālistu proces, uh, profesiju. Uh, ir sarežģīti šajā jomā strādāt, jo darba diena nebeidzas redakcijā. Tā šim darbam pievienojas vēl daudz darba stundas mājās, kas tiek veikts. Tāpat arī runājot par žurnālistu darbību, sievietes bieži ir kiberuzbrukumu upuri, īpaši tās, kurām ir mazāk par trīs desmit gadiem uzmākšanās un vardarbību viņas piedzīvo. Seksisma vārdarbība darba vietā ceturdaļa no a, strādājošajām sievietēm a, medijos ir cietušas no fiziskas a, darbības a, un a, arī a, seksuāls uzmākšanas. Un tāpat arī a, daudz sievietes ir cietušas no aktīvas uzmākšanās ir uh, jārunā par nevienlīdzību. Tas, par ko uh, vēl vairāk esam uh, noraizējušies, ir tas, ka stereotipu tiek uh, vienkārši uh, vairoti. Uh, plašsaziņas līdzekļi tos atkārto un līdz ar to veido uh, pamatu tām. Sievietes mazāk redz nekā vīrošas. Un, ja tās ir pamanāmas, tad tradicionālās lomās, un tās atzīst par skaistumu, spēju visu piedot, pat vardarbību un citas. Jā, tās ir īpašības, bet ir arī citas īpašības, kuras varētu izcelt. Stambuls konvencija, par kuru tikko tika runāts, tas ir vispilnīgākais juridiskais instruments Eiropas padomu to ir sagatavojuši, un jūs Eiropas parlamentā esat nesen to parakstījuši. Tātad šī konvencija ir domāta, lai novērstu uh, vardarbību vērstu pret sievietēm, ja ir, specif un ir arī specifiski sadaļa par plašsaziņas līdzekļiem, respektīvi mēdījiem. Pārakstot šo dokumentu, puses apņēmas veicināt darbību komunikāciju jomā un privātā jomā, lai respektētu izteiksmes brīvību, neatkarību un arī tādu politiku. Uh, ievērošanu, kas pašregulāciju veicinātu, lai novērstu vardarbību pret sievietēm un veicinātu viņu cieņu. Es esmu arī Turcijas uh, parlamentārieta. Tā ir valsts, kurā žurnālistu profesija ir uh, sarežģīti veikta. Taču man ir jāsaka, ka arī uh, Tohanas grupas uh, vārdā, ko vada četras uh, sievietes un kas ir veidojušas jau gadiem ilgu kampaņu, lai cīnītos pret vardarbību, arī vardarbību medijos, lai radītu uzmanību un ir radīta arī palīdzības līnija upuriem, kas ir devis lielu ieguldījumu, lai saprastu šo problēmu. Pieminēšu arī Islandes piemēru. Tā ir valsts, kurā ir visplašākā līdztiesības pakāpe. 2016. gadā sievietes organizēja dienu, lai pievērstu uzmanību attiecībā uz sieviešu nepietiekamu reprezentāciju. Islandes radio televīzijas sievietes uh, intervijā aptuveni 38% no sievietēm pasaulē vidēji tie ir 25% un 72% vīrieši. 2016. gadā vienu dienu šī procentu sadaļa tika gluži pretēji skaitļiem izmantota. Un vēl uh, runājot par cīņu par vien, vienlīdzību starp vīriešiem un sievietēm, ir jāsaka, jācīnās arī pret uh, izteikumiem vērstiem pret sievietēm, arī pret sievietēm, kas darbojas politikā, un sievietes politikā ir vēl vairāk uh, eksponētas. Ir uh, jā. Uh, cīnās uh, pret degradējošiem, vardarbīgiem un seksistiskiem izteikumiem. Mākslīgā, mākslīgais int intelekts arī pat atražo šos mūsu sadieviedrības uh, fenomenus un seksistiskus in, uh, izteicienus. Kas ir jādara? Ir um, jāinvestē uh, sieviešu meiteņu uh, iesaistē uh, zinātnē un jāstrādā, lai nebūtu atšķirības. Uh, uh, jauno tehnoloģiju izmantošanā, lai sievietes un meitenes varētu tās aktīvi iesaistīties. Uh, ja, Priekšsēdētājs kundze, nu nav tādas vienkārši a, receptes, lai atjaunotu a, vienlīdzību. Ir a, dažādi līdzekļi un dažādi instrumenti jāizmanto, un tas ir labi iekļauts tajā ziņojumā, kuru gan Eiropas parlaments, gan arī Eiropas padome ir sastādījušas, bet šie dokumenti ir jāie. Ja, Uh, vēro mana valsts, uh, Turcija bija viena no pirmajām, kas parakstīja Stambuls konvenciju, bet rezultāti uh, to ieviešana kavējas. Tātad gan jāparaksta, gan jāievieš rezultāti. Vēl pagājis viens gads, kurā līdztiesības starp vīriešiem un sievietēm ir mērķis, kas ir vēl palicis kā mērķis. Un mums aktīvi jāstrādā, lai sasniegtu šo mērķi. Varbūt, ka jūs esat redzējuši uh, filmu The Post, uh, Tajā tiek strastīts par uh, Washington Post uh, ikdienu sievieti, kas ir ļoti drosmīga, kas nestrādā šajā amatā, turpina uh, darbu, neskatoties uz uh, politisko spiedienu. Tas tiešām ir labs uh, piemērs, kam varētu uh, sekot. Un liels paldies par jūsu uzmanību. Thank you, madam. Paldies par jūs teikto. Tagad es uh, atklāšu debatas. Mums ir 20 minūtes, jo esam nedaudz iekavējušies. Tātad šeit man ir uh, no Ungārijas Marta Matrai no Nacionālās asamblejas. Lūdzu, jums vārds. Tisztelt elnök asszony, tisztelt résztvevők! Paldies, priekšsēdētāji! godātie dalībnieki. Man šķiet ļoti svarīgi runāt par plašsaziņas līdzekļiem, jo attīstības psiholoģijas eksperti saka, ka plašsaziņas līdzekļi um, psihisko un mentālo bērnu veselību var ietekmēt. Televīzija, plašsaziņas līdzekļu prese, plakāti, tas viss mūs pārpludina ar informāciju un tas dažādi ietekmē cilvēkus internets kļūst aizvien populārāks eh, un arī plašsaziņas līdzekļu eh, joma mainās, un eh, tas visvairāk ietekmē jauniešus. Mēdīji ir spējīgi ietekmēt jauniešu vērtību sistēmu, un pārliecīga sociālo tīklu lietošana var novest pie mentālām slimībām. 2016. gadā bija bērnu um, aizsardzības stratēģija, runājot par digitālo jomu, un tur arī tika paredzēti pasākumi, kā aizsargāt bērnus. Nacionālā Ungārijas eh, mēdīju iestāde, kuru vada sieviete, arī sastādīs ziņojumu par sieviešu pārstāvniecību um, televīzijā. Tika konstatēts, ka Ungārijas mēdījos sievietes tiek atainots ļoti stereotipiski, un uh, arī uh, sieviešu un vīriešu lomas tiek atainots ļoti stereotipiskā veidā. 2017. gadā um, vadošās pozīcijās uh, televīzijā, valsts televīzijā bija 24%, bet, diemžēl, Eiropā rādītāji daudz zemāki ir. Uh, Um, tā tad eh, jākonstatē, ka mums ir vajadzīgs spēcīgas ģimenes, spēc, spēcīga, spēcīgas valstis un uh, Lai to panāktu, ir vajadzīga psihiskā un materiālā drošība, un šo drošību mēs varam um, nodot caur uh, mēdījiem arī, ja tiek uh, liks uzsvars uz uh, ģimenes politiku, kas atbalsta uh, ģimenes ar bērniem, uh, spēcīgu ekonomiku, tādu uh, veselības uh, politiku, kas nodrošina arī uh, drošus pensijas uh, gadus un uh, spēcīgas uh, un, um, un ģimenes, un tas ir iespējams tikai kopā ar vīriešiem, un tā mēs to plānojam uh, Ungārijā. Uh, uh are... Es uh, saņēmu ziņas, uh, ka vajadzētu runāt lēnāk, jo runātais tiek tūkots. Lūdzu, centieties runāt lēnāk. No Kipras Marijā Lālija Standena. Viņa ir uh, cilvēktiesību un uh, dzimumu līdztiesības komitejas priekšsēdētāja. Lūdzu, jums vārds. Paldies, sirsnīgs paldies jums. Plašsaziņas līdzekļi ir ļoti uh, tāds uh, sektors, kurā valda konkurence un Um, mēs redzam galvenokārt uh, tādus uh, vīriešu tēlus, un tas, protams, ietekmē visus un arī uh, lēmumu pieņemšanu. Pētījumi, kas ir veikti attiecībā uz Kīpru, tiešām ir ļoti skumi. Šie rezultāti tikai 19% no plašsaziņas līdzekļos strādājošajiem ir sievietes, un sociālos mēdījos šis skaits pat ir zemāks. Uh, Tātad mēs eh, runājam par ļoti zemu sieviešu pārstāvniecību medijos, un eh, ziņās tikai 8% sieviešu strādā radio um, un uh, eh, 30% televīzijā. Tātad ir nepieciešams mainīt situāciju, jo zināmi aspekti, piemēram, politiskās un ekonomiskās aktivitātes valstī un kā tas tiek pasniegts mēdījos, to visu dara vīrieši. Un turklāt plašsaziņas līdzekļi kā vēršas pie vīriešu publikas. Ir jādiversificē šis piedāvājums, lai panāktu patiesu dzimumu līdztiesību plašsaziņas līdzekļos, ne tikai uh, Uh, runājot par tiem, kuri prezentē ziņas, kuri lasa ziņas, bet uh, arī jārunā par šo te vēstījumu, kas tiek sniegts un kam tas ir adresēts. Tas ir uh, noteikti jāizdara. Mums ir jāpieņem arī pozitīvi pasākumi, ir jāveido um, indeksi, jāsniedz uh, informācija, jāvāc dati attiecībā uz to, kā tiek pasniegtas ziņas. Uh, um, un arī kas šīs ziņas sniedz un kam tas ir adresēts. Jo tas viss ļoti spēcīgi ietekmē um, cilvēkus uh, attiecībā uz uh, sieviešu un vīriešu lomu un ir uh, pilnīgi noteikti jārada tāda kā patiesa līdztiesība, brālība, lai pārvarētu uh, dzimumu plaisu un lai atalgojums arī būtu vienlīdzīgs vīriešiem un sievietēm. Lielas paldies par jūs teikto. Un tagad gribētu dot vārdu Dānijai. Rasmus Nordeskvist. Ļoti grūti izlasīt uh, jūsu vārdu, bet jums vārds lūdzu. Øh, og tak til, øh, til parlamentet for at arrangere det her møde. Jeg... Paldies, øh, paldies, ka organizējāt šo sanāksmi. Ir ļoti svarīgi, lai mēs ne tikai runātu par lietām, par pētījumiem un datiem, jo ir šādi pētījumi, ir dati, mēs zinām, kāda ir realitāte, mēs zinām, ka sieviešu īpatsvars uh, ir pārāk zems uh, plašaziņu uh, līdzekļu jomā. Mums ir vajadzīga tāda spēcīga rīcība. Mums ir jāsaka, ka ja tiek sniegts publisks finansējums, tad ir jāprasa līdztiesīga pārstāvniecība. Tas ir tiešām uh, traki, kad tiek teiks, ka gan šodien, gan pirms desmit gadiem 90% filmu taisīja vīrieši. Nu, kā tad mēs to varam panākt? Mums ir jāprasa kvotas, jo Tādējādi mēs varam veidot uh, pozitīvus piemērus, uh, lai mums nebūtu vairs vajadzīgas kvotas pēc 20 gadiem. Beigsim pētīt lietas, pāriesim pie darbiem. Thank you so much for your... Liels paldies par uh, jūsu teikto. Es jums piekrītu, mums ir vajadzīgas kvotas. No Norvēģijas ģimenes un kultūras komitejas priekšsēdētāja Tam Trojhen. Liels paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Mēdījiem ir ļoti svarīga loma mūsu sabiedrībā, un mūsu sabiedrība ir atkarīga no um, ziņām, no žurnālistu kritiskajām balsīm, un tāpēc tas ir ļoti problemātiski, ka mēdījus pārvalda vīrieši, jo mēs uh, nedzirdam to, kas būtu sakāms sievietēm. Uh, Saskaņā ar statistiku uh, visur pasaulē um, vīrieši ir vadošie mediju korporācijās. Direktoru vidū un citos vadības līmeņos mēs redzam milzīgu uh, dzimumu nelīdzsvaru ja tas tā turpināsies, ka vīrieši vadīs uh, šos uzņēmumus, tad tas uh, problēmas nerisinās. Um, šie produkti, mediju produkti ir uh, mērķēti it kā uz abiem dzimumiem, bet mēs redzam tagad, ka um, um, algoritmu laikmatā, kad tie izlēmja saturu, tad šis saturs arī cieš. Un ir vēl viens svarīgs aspekts, kas uh, uh, ir jāmin, ir cīņa pret uh, seksuālo uzmākšanos. Tas ir uh, svarīgs jautājums šajā jomā un arī citās. Pēc uh, Norvēģijas, uh, tātad tika veikts Norvēģijā pētījums par seksuālo uzmākšanos un uh, rezultāts skaidri parāda, ka jaunas sievietes plašsaziņa līdzekļos visvairāk var saskarties ar seksuālo uzmākšanos. Uh, ir, uh, jāpieņem sievietes arī vadošās uh, pozīcijās, uh, lai uh, ziņu un mediju uzņēmumi kļūtu par drošām vietām, kur strādāt uh, abiem dzimumiem. Un uh, apzināšanās uh, ir kā piens, uh, tam ir uh, derīguma termiņš, kas ātri beidzas, un šādi apzināšanās veicināšanas pasākumi ir regulāri jāatkārto. Thank you so much. Lielas paldies. Un tagad uh, Došu vārdu Rumānijas pārstāvim. Kristīna Juristika, lūdzu. Jā, paldies. Es runāšu nedaudz franciski, varbūt arī rumāniski. Es sveicu visus ielūgtos viesus, visas sievietes šodien. Un es patiesībā pārstāvu Rumāniju. Es eh, esmu priekšsēdētāja um, um, dzimuma līdztiesības komitejā uh, Rumānijā. Mēs atceramies, ka šodien uh, nav sieviešu diena, bet sieviešu tiesību diena. Cīņa turpinās, uh, lai panāktu uh, uh un atgūtu šos simtus gadu diskriminācijas un ciešanu, lai uh, Un ir svarīgi atgādināt uh, mums uh, par to, katru dienu varbūt mēs par to nerunājam, bet šodien ir vērts atgādināt, ka ir jārīkojas un jāstrādā arī citās eh, diena, gada dienās, lai atgūtu šo te iekavēto. Un pēc tam es romāniski teikšu savu sakāmo, lai jūs dzirdētu arī romāņu valodu šajā starpkultūru dialogā. În contextul național și european, uh... Eiropas uh, un nacionālajā kontekstā ir uh, vairākas uh, būtiskas lietas, ko atcerēties. Uh, Rumānija cenšas uh, veicināt sieviešu pārstāvniecību publiskajā dzīvē, uh, Sievietes eh, bieži vien saņem zemāku atalgojumu nekā vīrieši, tās bieži vien saskars ar eh, vardarbību, ļaunprātīgu izmantošanu, un tās ir uh, sliktāk pārstāvētas pozīcijās, kam jāpieņem lēmumi. Diemžēl arī stereotipi un aizspriedumi um, ir um, tiešām ļoti spēcīgi mūsu valstī. Ļoti bieži sievietes tiek uzskatītas par eh, tām, kurām ir jārūpējas par mājām, par bērniem, un vīrieši tad ir tie, kas pelna iztiku un ir ģimenes galvas. Saskaņā ar eh, viņas aģentūras statistiku sievietes tiek eh, mazāk eh, regulāri un arī sliktāk atainotas eh, plašsaziņas līdzekļos, un bieži vien vīriešu loma ir kā slavenībām un kā ekspertiem. Tā viņi tiek attēloti. To var uh, novērtēt uh, arī raugoties, kā uh, sievietes tiek attēlotas, kādās lomās tās parasti parādās un uh, kā, kāda attieksme ir pret viņām. Rumānijā ir uh, situācija arī pasliktinājusies. Uh, sieviešu tiesību jomā. Un, diemžēl, um, sieviešu pārstāvniecība augsta līmeņa amatos ir samazinājusies. Piemēram, inženieru uh, jomā ir 53% vīriešu. Ir arī programma, kas saņem Eiropas finansējumu. Uh, un te tiek piedāvāts uh, strādāt, lai uzlabotu sieviešu tēlu sabiedrībā. Un es šeit domāju galvenokārt par sieviešu klātbūtni plašziņas līdzekļos. Tātad ne tikai uh, sabiedrībā kopumā, bet arī uh, darba vidē un sabiedrībā kopumā ir jādomā par šiem jautājumiem. Uh, Un vispēcot es gribētu pieminēt dažus nacionāla līmeņa pasākumus, kas ir īstenoti attiecībā uz sieviešu lomu plašsaziņas līdzekļos. Astotais mājas tika pasludināts par sieviešu un vīriešu līdztiesības un iespēju vienlīdzības dienu, un te tiek organizēta pasākuma kopš 2016. gada. Uh, Un tur tiek organizēti pasākumi, kas ir paredzēti bērniem un uh, jauniešiem, gan zēniem, gan meitenēm. 2008. gada um, 4. līdz 11. maijā um, jaunieši piedalījās uh, debatēs uh, skolās, uh, viņi runāja ar dažādām sievietēm no um, dažādām uh, jomām, ar rakstniecēm, ar uh, menedžerēm, tika rādītas filmas un organizētas debatas par uh, dzimumu vardarbību, uh, par uh, sieviešu iesaistīšanu uh, lēmumu pieņemšanas procesos un bija arī interaktīvās teātra izrādes skolēniem. Uh, tātad šie pasākumi tika organizēti un arī studentiem. 2007. gadā tā pati aģentūra time for you și pe Facebook au fost uh, numeroase acțiuni. Un, um, tātad daudz, kas tiek darīts arī Facebookā. Noslēgumā ļaujiet man pateikt, ka um, es jums novēlu visiem ļoti uh, jauku dienu un uh, veiksmi turpmākajos projektos. Paldies! Veiksmi visiem! Thank you. Thank you so much. Lielas paldies. Um, mums ir vēl tikai desmit minūtes atlikušas. Runājot par uh, tehnoloģiju izmantošanu, tātad šeit ir slido.com uh, aptaujas un uh, ir bijusi iespēja cilvēkiem izteikties. Paldies jums visiem par ieguldījumu. Tagad nolasīšu atbildes uz pirmām divām aptaujām. Uh, atbildi uz pirmo jautājumu, kur bija runa par uh, um, to, kā plašsaziņas līdzekļos stāst par sievietēm. 37% uh, kopš 2005. gada tas ir atbildes otro jautājumu, ko jūs domājat, uh, cik daudz um, procentuāli filmās bija sieviešu tēli. Uh, Un e, te ir runa par ASV e, statistiku, e, kurām sievietēm bija tādas seksuāla rakstura drēbes, tie bija 25,9%. Mēs īpaši pareizi neatbildam, izskatās, uz šiem jautājumiem. Tātad par uh, populārāko jautājumu tas bija Jā, ir grūti te izlasīt. Ko, jūsuprāt, mēs varam eh, darīt, lai uh, sievietes tādā pozitīvākā gaismā tiktu attēlots mēdījos? Vilgens kundze, jums atkal vārds. Oui, en fait, euh... yeah. skatītāji un uh, vēlētāji ir uh, sievietes un vīrieši, un jautājums ir par piedāvājumu un pieprasījumu. Es domāju, ka ir uh, vajadzīga aktīva nostāja un tāda aktīvāka nostāja no sieviešu puses, un kā tāpat arī pilsoņu nostājas sieviešu, kas lasa laikrakstus, kas skatās internetā mēdījus, ir nepieciešams viņu viedoklis, un viņām tāpat arī skaļi jāsaka, nu tā kā bērns, kas raud, un otrs, kas klusē. Ir jāturpina cīņa. Tā ir cīņa, kas vairākās valstīs turpinās, nu tas ir, tā ir tā pati cīņa. Es strādāju Strasbūrā, Eiropas padomas parlamentārajā asamblējā, strādāju komitejā padomē jau 15 gadus. Un tāpat nedaudz arī tāpat kā jūs izjūt situāciju, ir soļi uz priekšu, ir zināms progress, solis uz priekšu un divi atpakaļ. Dažkārt tiešām ir nu, tāda vilšanās eh, pēc visu tā, ko esam darījuši, pēc visu tā, ko mūsu vecmātes eh, mūsu valstīs ir paveikušas. Eh, dažkārt, nu, tiešām mūsu vecmātes ir bijušas progresīvākas nekā mazmeitas. Mēs redzam, kā mainās dzīve. Arī naids un tas skar visus dzimumus. Taču uh, sievietes uh, parlamentārietas turpina uh, darboties un esmu gandarīta, ka mūs atbalsta, mūs atbalsta Eiropas Savienībā, mūs atbalsta Strasbūrā. Eiropas padomē. Es esmu ļoti gandarīta redzēt to, ka tiešām šeit ir uh, vienlīdzība. Ir daudz sievietes, kas piedalās šajā šodienas sēdē, neskatoties uz to, ka šeit šodien vairāk sieviešu nekā vīrošu. Vienalga jāsaka, kā jāvirsās uz priekšu. Jāvirsās uz priekšu arī plašsaziņas līdzekļu mēdīju, kino, mākslas, mūzikas jomā. Nu, nedaudz visur mums ir jāuzticas sievietēm. Thank you so much, madam. Lielas paldies! Un tagad uh, vārds uh, Mihēlai. Trīs minūtes noslēguma vārdiem. Jā, nu tas tāds ļoti īs laiks. Liels paldies! Un noslēgumā es gribētu teikt uh, paldies! Arī paldies mūsu apmeklētājiem, paldies jums, kas ir iesaistījušies uh, diskusijās. Es domāju, ka Gulzin uh, Bilgehan uh, arī ļoti veiksmīgi uzstājās un gribu teikt uh, paldies un teikt, ka gan Eiropas padomu, gan Eiropas uh, parlaments mēs, esam, mēs pārstāvām vienu un to pašu līniju darbā. Mēs vēlamies, lai būtu vairāk sieviešu un lielāka sieviešu ietekme plašsaziņas līdzekļos, lai sieviešu balss būtu um, dzirdamāka, lai viņas vairāk uh, ievērotu. Mans ziņojums uh, dzim līdztiesība uh, plašsaziņas līdzekļos Eiropas uh, Savienībā. Es balstījos uz manu pārliecību, ka plašsaziņas līdzekļi un tāpat arī sabiedrībai ir. Uh, sieviešu plašāk iesaist ir nepieciešams šajās visās jomās. Manu kolēģi pienesumi no citām politiskajām grupām, arī Rodrīgas kundzes pienesums, kas um, aktīvi strādāja šim ziņojumam. Es gribu teikt tā, paldies par to. Sievietes ir ievainojamākas gan fiziski, gan uh, darbā, un līdz ar to FEM komitejas uh, ziņojums uh, rāda piemēru un piedāvā risinājums. Un atļaujot uh, nosaukt pāris skaidrus, es negribu atkārtoties, bet jāzina, ka 68% no visiem tiem, kas saņem uh, žurnālistu diplomu, ir sievietes, bet 20-30% uh, strādā uh, pārvaldībā, un tas nav samāroti. Algu atšķirības starp vīriešiem un sievietēm arī plašsaziņas līdzekļos ir 17%. Tas arī nav, samā, tā nav samērot situācija. Sievietes daudz mazāk citē kā ekspertus vai arī komentētājas. Arī aptuveni 17% ir šis skaidrs, un tas nav pietiekami. Sievietes ir tikpat spējīgas kā a, vīrieši, taču saskaras ar a, sarežģītāku situāciju. Pamat problēma ir a, reprezentācija. Maz a, sieviešu ir a, pārvaldības līmeņos. Tas a, skar um, saturu, plašsaziņas līdzekļu orientāciju, organizatorisko kultūru, kas bieži ir uh, nelabvēlīga uh, sievietēm, sa, uh, skaņojot profesionālo un darba dzīvi. Mūsu ziņojumā mēs a, nepiedāvājam jaunu likumdošanu, bet mēs a, vēlamies ieviest a, tādu a, likumdošanu a, un tādas likums, kas ir jau mūsu rīcībā. Tātad tā ir a, nediskriminācijas a, direktīva, direktīva nodarbinātībai, audiovizuālo līdzekļu direktīva un tas, kas ir a, jauns Tā ir direktīva par privātās un darba dzīves sabalansētību. Par to mēs tagad parlamentā diskutējam. Ir arī citas aktīvas darbības, ko varētu atbalstīt. Tā ir, tās ir apmācības problē, programmas. Un arī dažas no tām jau šeit tika nosauktas, tāpat arī apmainīties ar labās prakses piemēriem, Nu, piemēram, balva Čehijas republikā mazais uh, seksista Sivāna, Sivāns tāda balva ir iedibināta. Arī cita veida pieredze Beļģijā var um, tikt uh, pieminēta, ekspertālija. Tās ir veids, kā veicināt vairāk a, uh, sieviešu a, ekspertīzes izmantošanu. Uh, zināšanu izmantošanu. Tas ir labs piemērs. Sievietēm ir nepieciešama plašāka ie, iespēja, plašāks iespējas. Ir ļoti daudz sieviešu žurnālisma darbā un jomā, dar, kas darbojas un ir ļoti drosmīgas. Viņas ir jāatbalsta. Tātad ir daudz ļoti zinām, ļoti spēcīgu sieviešu. Nu, piemēram, arī šeit mēs uh, redzam, ka mūsu uh, viesi ir ļoti kompetenti. Un Turcijas a, parlamenta deputātes a, klātbūtnē arī a, jūs, kā jūs teicāt, ir arī žurnālisti, un es gribu teikt, ka ir sievietes žurnālists, kas ir cietumos Turcijā. Un gribu tieši šobrīd izmantot, lai aicinātu Turcijas varas iestādes tās atbrīvot. It īpaši Nās Išak kundzi, kas ir politiska iemesla dēļ viņai ir piespriests uh, mūžieslodzījums. Situācija ir ļoti sarežģīta, bet mums ir jāpaceļ mūsu balsis, lai viņu atbrīvotu. Esmu ļoti gandarīta, ka varam mūsu pieredzi un mūsu uzskatus un mūsu pārliecību paust. Ceru, ka mūsu darbs šeit turpināsies Un kā, dārgie kolēģi, jūs šeit uzsverat, mēs esam labā situācijā šeit Eiropas parlamentā, jo ir aptuveni 40% sieviešu, kas strādā, un arī vadībā, komiteju vadībā ir sievietes vicepriekšsādātājs, un tā, un arī pusi no komitejām tā strādā. Tā ir a, situācija, a, kādu nevienmēr redzam nacionālajās parlamentos un citās a, institūcijās. Es ceru, ka nākotne rādīs uh, un ļaus mums uh, iespēju uzlabot lietas. Lielas paldies par jūsu pienesumu un liels paldies par sadarbību. Thank you, Mikēla. Paldies, Mikēla. Es biju ļoti dāsna. Jums bija vairāk kā sešas minūtes. Gribētu jums varēs pateikties. Paldies uh, arī visiem pārējiem. Un pirms došos prom, es. Uh, Gribu pateikt, ka mēs uh, cien, cīnīsimies par visām sievietēm pasaulē, un es gribu īpaši pateikties Etiopijas sievietēs. Ja jūs, uh, sievietēm, ja jūs šādi izdarīsiet, tad viņas jūs sapratīs. Un gribu dot vārdu otrās panēļ diskusijas uh, vadītājai, kas ir Eiropas parlamenta deputāte. Es atvainojos, ka nevaru izrunāt jūsu uzvārdu pareizi. Madam Commissioner. Komisāris kundze. Godājami Eiropas parlamentā deputāti, godājamie dalībvalstu parlamentu deputāti, dāmas un kungi. Es vēlētos sirsnīgi sveikt visus mūsu otrajā panelī šajā mūsu īpašajā komitejas sanāksmē, kur mēs runāsim par sieviešu un meitiņu iespēju vairošanu digitālajā jomā. Es gribētu sveikt mūsu vidū Mariju Gabrielu, viņa ir digitālās ekonomikas un sabiedrības komisāre Eiropas komisijā. Tāpat arī Izas Kuna Bilbao Barandika, viņa pārstāv Aldi grupu šeit Eiropas parlamentā. Tāpat arī līdzpriekšēdētāja Eiropas Savienības prioritātēm 60. sanāksmē, kur būs runa par sieviešu uh, mm, statusu pasaulē, un viņa arī būs tā, kas izteiks eh, noslēgumu vārdu šīs dienas um, panelī. Tāpat arī es gribētu sveikt eh, citus partnerus, visus dalībnieku šajā sanāksmē. Mums ir paredzēta arī video runa, ko mums ir ierunājis Karlos Moedešs, pētniecības zinātnes un novatoriskuma komisārs. Viņš mums pieteiks arī 12 kandidātes sieviešu inovāciju balvai. Ir paredzēta arī divu minūšu uzruna no manas puses, bet es runāšu poliski. Angļu valodas tulkojums ir atrodams otrajā kanālā. Dāmas un kungi, IT nozarē attīstās ļoti ātri. Un darbs šajā nozarē ir ļoti labi apmaksāts. Ir ļoti labs pie, pieprasījums pēc IT produktiem un pakāpojumiem. Mēs lēšām, ka mums pavisam drīz pietrūks 200 tūkstoši IT speciālistu. Sievietes sastādā 30% no darbiniekiem šajā nozarē. Parasti sievietes saņem daudz zemāku atalgojumu un darbojas zemākā līmenī. Mēs varam arī konstatēt, ka sievietes, piemēram, interneta bankas izmanto mazāk nekā vīrieši, arī citas e-komercijas iespējas sievietes neizmanto tik daudz. Arī mobilo internetu sievietes nelabprāt izmanto. Tad, kad mēdījos tiek runāts par lietu internetu un citām modernām lietām, mēs parasti redzam um, dēls un tēvus, un nu, sievietes parādās tikai kā tās, kas pienes kūkas un tēju. IT joma mums dod iespēju ieviest lielāku elastīgumu, elastīgumu darba vietā. Tāpat arī šeit paveras iespējas novatoriskām sievietēm parādās iespējas pārvarēt nevienlīdzību, nodrošināt labāku izglītību sievietēm, veicināt nodarbinātību, un šeit nav runa tikai par labklājības valstīm, te ir runa arī par nabadzīgākiem reģioniem, laukiem. Jaunu prasmju apgūšana arī pavērs iespējas nākotnē. ja IKT nozarē pastāv nevienlīdzība, mums katru gadu tas izmaksā 7 miljardus eiro. IKT ir, ir joma, kas piedāvā ļoti plašas iespējas sievietēm. Mums vajadzētu nodrošināt, lai sievietes spētu izmantot šos instrumentus. Uh, Tieši tāpēc es vēršos pie dalību valstu valdībām Eiropas Savienībā. Aicinu ieviest obligātas mācības IKT pilnīgi visos izglītības līmeņos, sākot jau ar bērndārzu. Ir jānodrošina vienādas iespējas sievietēm. Sievietēm ir jādod iespēja izvēlēties savu profesiju nākotnē. Uh, like Es vēlētos mums atgādināt arī, ka mēs varam izmantot eh, slido lietotni, lai piedalītos aptaujās. Un aptaujās ir paredzēti divi jautājumi. Pirmais jautājums. Kurā no šīm četrām Eiropas Savienības dalībvalstīm var lepoties ar augstāko īpatsvaru Uh, sieviešu skaita ziņā starp IT speciālistiem - Beļģija, Igaunija, Zviedrija vai Bulgārija. Un otrais uh, - cik daudz sieviešu ir uh, beigušas universitāti IKT jomā, un te ir 9, 17, 29 vai 51 procents. Tāpat arī jums ir iespēja izvēlēties jautājumu, ko jūs vēlaties uzdot. Ja jums ir jautājumi, ko jūs vēlaties uzdot komisārai Gabrielai, jūs varat to ierakstīt slido lietotnē, vai arī jūs varat izvēlēties no piedāvātajiem jautājumiem. Komisāra Gabriela atbildēs uz visvairāk uzdoto jautājumu šī paneļa beigās. Tagad eh, dodu vārdu mūsu īpašajai viešņai Marijai Gabrielai. Viņa ir digitālās ekonomikas un sabiedrības komisāra Eiropas komisijā. Lūdzu, jums vārds. Thank you. Merci beaucoup. Lielas paldies eh, Kozlovskas eh, Rejevičas kundzei. Lielas paldies arī Bilbao Barandikas kundzei, godāmie Eiropas parlamenta deputāti, godāmie dalībvalstu parlamentu deputāti, godāmie dalībnieki. Vispirms es vēlētos eh, sirsnīgi pateikties par ielūgumu piedalīties starptautiskās sieviešu dienas pasākumā, ko jūs organizējat. Tāpat arī gribu norādīt, ka esmu ļoti saviļņota šeit atrodoties, jo jau deviņus mēnešus strādāju Eiropas komisijā, esmu uh, komisāre mm, digitālās ekonomikas un sabiedrības jomā. Es uh, domāju, ka es vienmēr varu paļauties uz Eiropas parlamentu, ka tas aizstāvēs uh, sieviešu tiesības. Es uh, redzu, ka jau daudzus gadus šādi pasākumi tiek organizēti, un es varu tikai paust savu apbrīnu par to, ar kādu uh, spēku, ar kādu neatlaidību sieviešu tiesības tiek uh, liktas Eiropas Savienības darba kārtībā. Vēlreiz sirsnīgs paldies jums visiem par uh, šo atbalstu. Tagad uzreiz ķeršos klāt uh, um, mūsu galvenajam tematam. Es uh, Gribētu jums eh, atgādināt arī par kādu rakstu zi ekonomistu žurnāl, žurnālā. Tur tika runāts par eh, Ķīnas un Indijas um, ekonomiku un kāds ir sieviešu īpatsvars šajā ekonomikā. Um, pēdējo divu desmitgadušu laikā sievietes ir devušas savu ieguldījumu ekonomikas attīstībā, un tās ir arī nodrošinājušas uh, eh, IKP pieaugumu uh, jaunajā ekonomikā. Tāpat ir jāatgādina, ka vēl ar vien mums ir jāuzdod jautājums, vai tiešām sabiedrība apzinās šo uh, Uh, izaugsmes rādītāju. Mēs uh, redzam, ka sievietēm ir ārkārtīgs spēks. Sievietes un meitenes ļoti labi darbojas uh, pilnīgi visās jomās. Un šeit es gribētu jo īpaši uzsvērt arī digitālo ekonomiku. Ne tikai tāpēc, ka es esmu atbildīga par šo jomu komisijā, bet tāpēc, kā mani ārkārtīgi uh, pārsteidz tas, ka sieviešu īpatsvars ir tik zems šajā jomā. Mums eh, gal galā ir jāatceras, ka pašlaik atrodamies izšķirošā brīdī, un skaitļi mums ir ļoti būtiski. Digitalizētai eh, Eiropai eh, vajadzētu nodrošināt mums 415 miljonu eiro vairāk uh, katru gadu mūsu ekonomikā. Un te ir runa, piemēram, par lielapjomu datu analīzi, par uh, mākslīgo intelektu, par uh, daudziem citiem ļoti svarīgiem jautājumiem. Mums ir arī jāatcerās, ka mēs uh, gribam atrasties uh, pasaulē uh, virsgalā, uh, un mēs vēlamies nodrošināt uh, 3,9% pieaugumu līdz 2020. gadam. Mēs vēlamies arī nodrošināt, lai būtu vairāk kvalificētu profesionāļu IKT jomā. Pēc 2020. Uh, gada 90% no darba vietām uh, būs saistītas ar šādām uh, pamat uh, kompetencēm. Tāpēc mums ir jādomā, ko sievietes varētu dot uh, digitālajā jomā. Atbilde ir pilnīgi skaidra, ka mums ir vajadzīgs vairāk uh, sieviešu šādās darba vietās. Tas ļautu mums palielināt IKP par 16 miljardiem eiro Eiropā. Tāpat arī vajadzētu domāt par jaunu uzņēmumiem. Jaunu uzņēmumi, kurus vada sievietes, parasti sevi pierāda kā uh, nu, dzīvot spējīgāki. Tāpat arī mums ir jādomā par daudzveidīgumu uzņēmumu vidū, jo sievietes šeit var nodrošināt labākus produktus un pakalpojumus. Tieši šādi bija secinājumi pēdējā pētījumā par sievietēm digitālajā pasaulē. Es Tagad uh, jums kā pirmajiem pavēstu par šī, pēt, par šī pētījuma rezultātiem. Mums vajadzētu veicināt sieviešu iespējas izaugsmē, un pirmkārtā mums ir jāsaprot, kāda ir pašreizējā situācija. Pasaules līmenī ANO pagājušā gada uzsvēra, ka um, nevienlīdzība vēl ar vienu ir saglabājusies, un tāpat arī pieauga digitālā plājas starp eh, dzimumiem. Arī mūsu pētījums apliecina to pašu. Uh, um, mēs uh, redzam, ka tehnoloģija informācijas jomā darbojas uh, par četrām reizēm mazāk sieviešu nekā vīriešu. Tāpat arī augstākajā izglītībā IKT jomā uh, sieviešu skaits sarūk salīdzinājumā ar 2011. gadu. Un uh, mēs redzam, ka sievietes līdz ar to ir sliktāk pārstāvētas šīs jomas uzņēmumos. Tāpat arī uh, šādu uzņēmumu eh, nav daudz, ko vadītu sievietes vai ko būtu dibinājušas sievietes. Mēs eh, redzam, ka digitālā jomā pastāv iespēja, ka būs piecreiz vairāk vīriešu nekā sieviešu. Sieviešu dibinātāju skaits eh, ir apmēram puse, un uh, 19% no IKT uzņēmumiem vada sievietes. Tāpat arī mēs redzam, ka starp 2011 un 2015 gadu šis skaits nav pieaudzis. Mēs redzam arī, ka eh, produktu un pakāpojumu attīstībā sievietes īstenībā tiek mm, izslēgtas no eh, darba Protams, ka tā ir ļoti liela sociālā netaisnība, un tāpat arī tas ir ļoti liels zaudējums gan sabiedrībai, gan arī ekonomikai. Kā mēs varētu vairāk iesaistīt meitenes un sievietes, lai šīs eh, tendences apstātos? Nav nekādu mm, brīnuma risinājumu. Mums ir jādomā par cēloņiem, kas ir ļoti komplicēti un a, eh, daudzveidīgi. Mēs a, arī saprotam, ka pasākumi ir uh, jāiz, jāizvērš pilnīgi visās jomās. Tieši tāpēc kopā ar saviem darbiniekiem mēs strādājam pie stratēģijas sieviešu digitalizācijas jautājumos un vēlamies šeit runāt par uh, trīs uh, virzieniem. Pirmkārt, mums vajadzētu novērst aizspriedumus, kas vēl ar vien pastāv attiecībā uz sievietēm ekonomikā un digitālajā jomā. Mēs saprotam arī, ka uh, universitātes izglītības izvēle nav lineārs lēmums. Mums ir jādomā arī par sociālo vīdi, par ģimeni, par vērtībām, par uztveri. Šeit plašsaziņas līdzekļiem ir jāspēlē sava loma. Tas ļautu mums vairot mūsu vērtību izpratni, padarīt to daudz skaidrāku. Mums ir jānodrošina, lai plašsaziņas līdzekļi nerunātu tikai par to, ka uh, digitālie uh, sasniegumi attiecas tikai uz vīriešiem. Ja tas visu laiku tiks attaisnots plašsaziņas līdzekļos, tad visi arī tam sāks ticēt. Sievietes un meitenes netiek attēnotas uh, eh, reāli plašsaziņas līdzekļos. Sievietes eh, sastāda tikai 24% no uh, Uh, plašsaziņas līdzekļos uh, pārstāvētajiem. Tāpat arī tikai 26% uh, no Twitterī pārstāvētajiem ir sievietes. Sievietēm vajadzētu radīt par sevi pozitīvu tēlu, vajadzētu saprast, ka tās sievietes, kas darbojas šajā jomā, dara to ar ļoti lielu pārliecību un labiem rezultātiem. Ir jānodrošina, lai būtu uh, piemēri sievietēm. Tāpat arī nedrīkstētu būt tā, kā meitenes eh, nestudē eh, inženierzinātnes vai eh, digitālo jomu tikai tāpēc, ka viņas uztraucas vai viņām nākotnē būs darbs. Tāpat arī vajadzētu nodrošināt, lai sievietēm ir vairāk piemēru šajā jomā. Tāpat arī ir jānodrošina, lai filmās, televīzijā un uh, citos uh, sociālajos līdzekļos sieviešu loma mm, ekonomikā un sabiedrībā tiktu atainota um, pareizi. Šeit sievietes spēlē ļoti lielu lomu. Un reiz uh, piemērs - audiovizuālo pakāpojumu direktīva. Pašlaik mēs vedam sarunas ar parlamentu un padomi. Šajā direktīvā ir aizliegt diskrimināciju, kas balstītos uz dzīmumu audi, audiovizuālajā komunikācijā. 2006. gadā Eiropas komisija pieņēma rekomendācijas attiecībā uz šiem jautājumiem. Un šeit ir runa arī par Eiropas industriju konkurētspēju digitālajā jomā un tiešsaistes jomā. Industrijai tiek atgādināts, ka ir jācīnās pret diskrimināciju un ir jāveicina uh, daudzveidīga un reāla izpratne par vīriešu un sieviešu um, spējām un kompetencēm sabiedrībā. Es vēlētos, lai dalībvalstis apspriestos par šiem jautājumiem un iesaistītu šajās diskusijās arī industriju un nacionālos regulātorus. Mēs redzam, ka sievietes ir pārāk maz atainotas uh, sabiedriskajos mēdījos, un tas mm, neataino reālo situāciju industrijā. Ja uh, filmas uh, un uh, video, ko parasti veido vīrieši, uh, būtu patiesākas, tad mums arī būtu skaidrāka izpratne par to, kas notiek sabiedrībā. Šeit noteikti vajadzētu aicināt iesaistīties filmu industrijas pārstāvis, lai uh, viņu produkti būtu daudzveidīgāki un vairāk atbilstu patiesībai. Ir jāsaprot, ka gan vīrieši, gan sievietes spēlē savu lomu um, digitālo komunikāciju jomā. Protams, ka ir jānodrošina plašākas iespējas, jo ir runa par eh, studijām vai kandidātu atlasī situācija vēl ar vien nav laba. Uh, Tieši šī iemesla dēļ es vēlos darboties šajā jomā. Mēs vēlamies sadarboties ar uh, mēdīju programmu, un šeit vēlreiz liels paldies Eiropas parlamentam par sniegto atbalstu. Mēdīju programma ir patiešām viens no mūsu veiksmes stāstiem, un uh, šeit, uh, protams, vēlreiz liela pateicība ir jāpauž Eiropas parlamentam. Mēs turpināsim šo darbu arī strādājot pie nākamā Eiropas Savienības budžeta. Uh, Bet eh, domājot par šo mediju programmu 2018. gadā, mēs esam izanalizējuši sieviešu dalību projektos, kurus mēs finansējam. Tā arī ir daļa no mūsu pašreizējā darba. Mēs pašlaik pārskatām mediju programmu nākamajam periodam 2019. un 2020. gadā. Tāpat arī mēs organizēsim uh, pasākumu Kānu festivālā 2018. gadā, kur mēs vēlamies uh, piesaistīt sabiedrības interesē šai problemātikai. Tāpat arī mēs uh, vēlamies domāt par šiem jautājumiem Eiropas kultūras mantojuma gada ietveros. Tā ir daļa no stratēģijas, kuru es prezentēšu pavisam drīz. Mums vajadzētu šo pasākumu ietveros domāt, kā aizstāvēt sieviešu tiesības, kā tas ir darīts iepriekšējos gados. Mums vajadzētu atcerēties visas šīs sievietes, kas ir ļaušas pierādīt, ka sieviete nav tikai upuris, ka tā ir uh, izaugsmes uh, virzītājs spēks. Mēs uh, vēlamies arī apkopot mūsu pūliņus pilnīgi visās jomās. Uh, Man īsnībā tā ir vienīgā iespēja, kā mēs varētu pārvarēt eh, klišejas un aizspriedumus. Mūsu balsīm ir jābūt skaļākām, lai sievietes varētu m, mm, radīt eh, jaunus modeļus, būt piemērs vienotrai. Mums vajadzētu iesaistīt vairāk sieviešu konferenču paneļos, m, mm, piemēram, tā kā tas notiek šodien. Mēs 2000. Eh, 18. gadā esam veikuši pētījumus un mēs vairs nevēlamies akceptēt to, ka dažādās konferencēs un semināros uh, nepiedalās sievietes. Tieši šī iemesla dēļ esmu uzsākusi kampaņu No Women, No Panel, tātad, ja nav sieviešu, nav paneļu. Tieši tāpēc es gribētu iestāties, lai nenotiek tādas konferences, kur vispār nav pārstāvētas sievietes. Thank you dans lesquelles je suis la seule femme. Vai arī es nepiedalīšos tādās konferencēs, kur esmu vienīgā dalībniece. Es eh, vēlētos, lai jūs piedalāties šajā kampaņā un lai jūs eh, to popularizējat. Mēs, protams, ļoti apzināmies visas šīs eh, problēmas. Pētījums arī parāda, ka sieviešu izslēgšana mm, ir neapzināta, tas netiek darīts ar nolūku. Uh, ļoti ilgus uh, gadus sievietes nav piedalījušās konferencēs, ka um, organizatori vairs par to pat uh, nedomā. Tieši tāpēc mēs vēlamies pieņemt šo pieju, ka nedrīkst būt tādas konferences, kur nepiedalās sievietes. Šeit nav runa par kvotām, te ir runa par mm, organizatoriem, kuriem vajadzētu iekļaut savos paneļos uh, kompetentas sievietes. Uh, Nākamais virziens - kompetences un izglītība. Šeit es redzu, ka publikas vidū ir dalība valstu pārstāvji, un viņi mums var dot skaidrs piemērs par to, kā mēs varētu uzlabot situāciju. Mums vajadzētu mēģināt tikt galā ar šo izaicinājumu jo digitālā pasaulē dod iespējas meitenēm un sievietēm. Izglītībā 90% no meitenēm un sievietēm interesējas par um, digitālajām iespējām, bet neskatoties uz to, uh, sievietes neturpina mācīties universitātē, kaut arī interesi viņām ir. Tieši tāpēc uh, mums vajadzētu veicināt sieviešu izglītošanu, jo tieši šī joma paver iespējas uzņēmēja darbībā, dod uh, iespēju atrast labākas darba vietas un uh, ļauj sievietēm atrast pareizo ceļu dzīvē. Mēs uh, esam sadarbojušies ar Navračīču, kas ir izglītības komisārs, un janvārī mēs publiskojām rīcības plānu attiecībā uz uh, digitālās izglītības attīstību Eiropas Savienībā. Mēs vēlētos veicināt uh, digitālo iespēju izmantošanu izglītībā. Tas ļautu sievietēm apgūt eh, digitālās prasmes. Tieši tāpēc mēs uzskatām, ka jauniešiem vajadzētu mācīties eh, pamata algoritmus, kas ļautu viņiem kļūt par aktīviem līderiem digitālajā jomā. Eiropas komisijai ir arī ļoti laba iniciatīva, un tā ir eh, kodēšanas nedēļa. Katrā, katru gadu oktobrī mēs uzsākam iniciatīvu, kas ļauj brīvprātīgajiem mācīties, un šeit nav runa tikai par jauniešiem, un ļauj uh, mācīties, kas ir kodēšana. Mēs uh, nevēlamies būt tikai satura lietotāji, mēs esam radītāji. Mašīna nekad nevarēs aizstāt uh, cilvēku attiecībā uz radošo jomu. Un tieši tāpēc es eh, priecājos, skatoties uz statistiku, mēs redzam, ka katru gadu šie skaitļi pieaug. 2017. gadā uh, bija 1,2 miljoni uh, dalībnieku, un 46% no šiem dalībniekiem bija sievietes. Šis skaitlis ir patiešām iespaidīgs. Mums ir jāturpina iedvesmot meitenes. Es uh, domāju, ka šeit ir īstā vieta, kur to teikt Es vēlos, lai 50% no skolām līdz 2020. gadam piedalītos kodēšanas nedēļā. Šeit es, protams, paļaujos uz mūsu koalīciju Eiropā. Mums ir jādomā par eh, digitālo jomu eh, gan uzņēmē darbībā, gan arī citur. Mm, es vēršos pie valstīm, kas vēl nav pievienojušās šai koalīcijai, kurā jau ir 19 dalībnieku. Uh, Mēs redzam, ka šī koalīcija ir devusi iespēju nodrošināt mācības digitālajā jomā septiņiem miljoniem eiropiešu. Tas parāda, ka mums ir vajadzīga mobilizācija pilnīgi visos līmeņos. Šeit nav runa tikai par dalību valstīm, vai tikai par Eiropas komisiju, vai tikai par pilsonisko sabiedrību. Pilnīgi visiem ir jāmobilizējas, lai uzlabotu zināšanas digitālajā jomā. Tieši tāpēc arī es uzskatu, ka tā ir viena no pirmajām prioritātēm manā darbā. Mums ir jāpiedāvā vislabākie tiesību aktu teksti, mums ir jānodrošina arī vislabākie finanšu instrumenti. Ja mēs neinvestēsim mūsu vīriešos un sievietēs tagad, tad šī digitālā pārēja nedos labus rezultātus, kaut arī mēs visi tos vēlamies. Mums ir arī balvas Eiropā. Komisārs Moedašs tūlīt eh, jūs izziņos novatoriskumu balvu, tāpat arī mums ir digitālo prasņu balva, kas eh, tiek piešķirta dažādās iniciatīvās, kur uh, tiek apmācīti IKT speciālisti. Pagājuši gadu mēs arī piešķīrām balvu uh, IT for She, tātad, kur arī ir runa par meiteņu un sieviešu digitālajām zināšanām. Uh, Es, eh, protams, saprotu, ka dalība valstīs rīkojas arī nacionālā līmenī, un mēs varam paļauties uz tām. Trešā prioritāte - uzņēmēja darbība digitālajā jomā un novatoriskums. Mēs redzam, ka trūkst meiteņu un sieviešu eh, digitālajā izglītībā, un tas, protams, ietekmē arī eh, karjeras attīstību IKT jomā. ir ļoti grūti um, turpināt strādāt, ja nav izglītības. Ir ārkārtīgi neliels sieviešu īpatsvars eh, to cilvēku skaitā, kas eh, strādā digitālajā infrastruktūrā, bet neskatoties uz to, Eiropā trūkst speciālistu. 40% eh, uzņēmumu vadītāju ir problēmas atrast speciālistus. Viņi atzīst, ka ir ārkārtīgi grūti piesaistīt darbiniekus. Un uh, visa uztraucošākā joma ir eh, kiberdrošība. Šeit ārkārtīgi trūkst kompetentu sieviešu. Mēs varam konstatēt, ka te ir runa par 1,8 miljoniem darba vietu visā pasaulē līdz 2022. gadam, un, un tie ir tikai 300 tie ir 350 miljoni darba vietu Eiropā. Mēs eh, redzam, ka visas šīs darba vietas nevarēs aizpildīt tikai ar vīriešiem. Tieši tāpēc jau tagad mums ir vajadzīgas sievietes. Protams, mēs varam uzdot jautājumu, kas tad eh, traucē sievietēm atvērt uzņēmumus vai sākt strādāt. Galvenokārt tas ir pārliecības trūkums Mums ir jāstrādā pie sieviešu pašapziņas. Ir ļoti maz uzņēmumu, kas atbalstītu sievietes, tāpat arī trūkst finansiāla atbalsta. Mēs eh, varam redzēt, ka saskaņā ar pētījumu rezultātiem tikai 6% eh, no uzņēmumiem ir izvēlējušies eh, par atbildīgajiem vadītājiem sievietes. Mēs redzam, ka tādējādi mēs arī mm, samazina mūsu ekonomisko vērtību. Galu galā eh, sieviešu radītie jaunuzņēmumi nu, uzrāda daudz labākus rezultātus. Te var runāt par 63% šo uzņēmumu vidū, kas, kam ir izdevies izrauties. Mēs arī saprotam, ka sieviešu veidotās kampaņas ir daudz veiksmīgākas nekā vīriešu radītās kampaņas. Uh, Sieviešu skaits eh, digitālajā uzņēmējdarbībā ir eh, mums ļoti svarīga prioritāte. Labā ziņa ir tāda, ka mēs nesākam no nulles. Eiropas eh, komisija ir finansējusi dažādus jaunu uzņēmumu centrus, kas ļauj sniegt atbalstu sievietēm digitālajā uzņēmējdarbībā. Tāpat arī Eiropas balva novatoriskām sievietēm uh, ļauj um, mums virzīties uz priekšu. Esmu ieplānojusi arī vairākus pasākumus, kas ļautu veicināt sabiedrības izpratni par pētniecības nozīmi IKT sfērā. Kā jau es norādīju, es vēlētos arī panākt līdzsvaru kiberdrošībā. Mums vajadzētu palīdzēt visām šīm meitenēm un sievietēm, lai tās varētu apgūt vajadzīgās zināšanas. Runājot par kiberdrošību, uh, zināšanu trūkums sieviešu vidū rada risku mūsu ekonomikai, mūsu demokrātijai, mūsu sabiedrībai. Mums vajadzētu tiešām izmantot visas šīs iniciatīvas, lai mm, karotu ar negatīvo priekšstatu par sievietēm šajā jomā un lai sniegtu viņām atbalstu. Ir vajadzīgs dialogs ar industriju, ar dalību valstīm, ar eh, pētniecības institūtiem. Šādā veidā mēs varēsim panākt daudz labākus rezultātus. Un beigās mēs arī nedrīkstam aizmirst par starptautisko dimensiju. Eiropas parlaments, protams, nekad to nav aizmirsis, bet mums tomēr tas ir jāatkārto, jo gal galā tās ir mūsu vērtības un principi, ko mēs šeit aizstāvam. Mēs arī saprotam, ka sievietes nav tāda viengabalaina grupa, pastāv atšķirības starp valstīm, bet mums ir jādomā par IKT veicināšanu Eiropā, un tas ir būtiski um, digitālajai attīstībai un mūsu ekonomikai. Mēs vēlamies atrast uh, sev partnerus, kas ļautu mums virzīt uz priekšu šādus projektus, kas uh, dotu sievietēm perspektīvu atrast labas darba vietas. Es eh, vadīšu arī ļoti augsta līmeņa paneli um, konferencē, kur būs runa par sieviešu un meitiņu jomu digitalizācijā, un kur mēs arī runāsim par to, kā sievietes iedvesmot darboties tehnoloģiju jomā. Šodien, tā kā šodien ir starptautiskā sieviešu diena, es vēlētos paust tādu skaidru signālu. Mums ir jāiesaista gan vīrieši, gan sievietes, gan skolas, gan universitātes, gan uzņēmumi, protams, arī Eiropas parlaments, dalību valstu parlamenti, lai mēs varētu sasniegt mūsu mērķus. Eiropas parlaments vienmēr ir daudz strādājis šajā jomā. Vēlreiz liels paldies par šīs konferences norganizēšanu. Jūs jau saprotat, ka šis temats man ir ļoti tuvs. Es atvainojos, ka varbūt runāju mazliet eh, ilgāk, runāju no sirds, un sirds man saka, ka pēc visiem šiem paziņojumiem ir jāseko arī rīcībai, jo tā ir atkarīga mūsu ticamība. Liels paldies visiem dalībniekiem! Jūsu dalība šeit dod man enerģiju un norāda, ka patiešām tas ir iespējams. Um, nebūs tikai deklarācijas, tam sekos reāli darbi, mēs varēsim pāriet no vārdiem pie darbiem, un to mēs darīsim kopā. Tikai uh, sadarbojoties mēs varam panākt pārmaiņas. Vēlreiz liels jums paldies un vēlu jums tādu pasauli, kur digitālās eh, pārmaiņas eh, saglabās mums pašu svarīgāko, proti cilvēcību. Un man šī cilvēcības seja ir gan sievietes, gan vīriešu seja. To nedrīkst aizmirst. Paldies! Thank you. Thank you very much, Madam Commissioner, for. Paldies komisārs eh, kundzei par eh, iedvesmojošiem vārdiem. Tagad būs video paziņojums. Kārlos eh, Mudešs, komisārs, to izteiks pētniecības zinātnes un inovācijas komisārs. Cienītās dāmas, godātie kungi, labdien! Veiksmīgi jums starptautisko sieviešu dienu! Jūsu panākums nosaka nevis darba kārtība, bet sapņi. Un viena no visslavenākajām arhitektēm Zaha Hadid runāja par iespējām. Mēs runājam par dzimumu līdztiesību, taču daudzi no jums ir. Uh, sākuši aktīvi strādāt dažādos līmeņos, un šā cīņa ir 365 dienas gadā. Sievietēm jābūt pārstāvētām gan zinātnē, gan inovācijā, un tas ir uh, tieši sieviešu inovatīvo uh, panākumu EES balvas uh, mērķis. Mēs esam saņēmuši 122 pieteikumus, katra bija. Uh, no ļoti e, izcilām e, inovāciju speciālistiem. Un 26. E, jūnijā debita konferencē Sofijā es paziņošu uzvarētāju. Un šodien es varu nosaukt 12 finālistes. To var teikt tieši jums. Un paldies FEM komitejai un īpaši jūsu vadītājai Vilijai Blinkevičūtas kundzei jūsu darbība un jūsu uh, izturība ir tiešām abrīnas vērta. Nelikšu jums uh, gaidīt, dāmas un kungi, no visām Eiropas uh, malām šeit 12 uh, finālistas ES balvai uh, par sieviešu inovāciju 2018. gadā. I'd like to congratulate. Sveicu mūsu finālistes par eh, izciliem panākumiem un par to, ka esat eh, iedvesmas avots eh, meitnēm un sievietēm Eiropā, kas vēlas turpināt zinātnieku karjeru. Un tagad mēs varētu sākt diskusijas. Mums gan ir atlicis maz laika, tādēļ lūkšu uzstāties runātājs maksimāli divas minūtes un izmantošu āmariņu, lai dotu jums signālu, ja nepieciešams. Tā tad sāksim ar Spānijas pārstāvi. Suzana Kamero, lūdzu. Muchas gracias, señora. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es piekrītu teiktajam, cik ļoti nozīmīgi ir meitnēm un sievietēm dot plašākas iespējas. Gribu runāt par to, kāda ir situācija dalību valstīs, un runāšu par to, ko daram. No 2014. gada mums ir programma par dzimumu līdztiesību informāciju tehnoloģijās. Pat laban uh, diskutējam ar lietpratējiem, lai jauno tehnoloģiju jomā paplašinātu meiteņu un vīriešu, un meiteņu un sieviešu lomu, lai varētu labāk pretoties aizspriedumiem. Mums ir nepieciešama plašāka sieviešu iesaiste arī tehnoloģiju jomā, Spānijā, arī vadības jomā. Spānijā Google, Microsoft, Twitter un eBay vadībā ir arī sievietes. Taču mūsu darbs ir jāturpina. Jāstiprina tās jomas, kurās vēl neesam pietiekami pārstāvētas. Jā, apkaro tāda mačisma uh, izpausmes, it īpaši video spēlēs vai digitālos paziņojumos. Un tāpat mums aktīvi jārīkojas arī lauku vidē, lai tās sievietes, kas aktīvi strādā, varētu labāk izmantot uh, tehnoloģiskos līdzekļus, piemēram, veselības aizsardzībā, bankās un tā tālāk. Bet arī profesionālā attīstībā, lai novērstu to, ka mm, sievietes ir izolētas. Un noteikti jānovērš seksuālā vardarbība pret uh, sievietēm. Mēs uh, strādājam pie vēsturiskas sociālā pakta, lai novērstu seksuālo vardarbību. Tas ir vērsts arī jauniešiem, jo esam norūpējušies par uh, to, ka lai arī no kurienes šīs mačistiskās mačo idejas nāktu, tās e, ir pārstāvētas. Tagad par izglītību. Cilvēki, kas strādā izglītības jomā, tā ir ļoti nozīmīga nozare, jāstrādā arī ar vecākiem un jāizmanto sociālajie tīkli, lai varētu panākt labāk lai panāktu labāku situāciju, lai zēni un a, arī meitenes paši varētu veikt tādu tā kā kontrolu funkciju, ja a, tiek a, rādīta seksistiska satura. videos vai arī cita informācija jāpieņem noteikumi arī uh, jāpievēršas internetam un līdz pat uh, cietumsodiem uh, ja uh, paaugstina sāc, sots, ja uh, ir uh, pārkāpumi pat arī uh, uh, internetā. Un tā ir daļa no mūsu demokrātiskā uzdevuma. Paldies, paldies Kamarēro koncei, tagad no Čehu republikas pārstāvis. Koprīvas kungs dāmas un kungi, kolēģi. Es gribētu uh, sveikt Šaidrovas kundzi, teikt paldies par ļoti veiksmīgo projektu. Paldies arī uh, Eiropas parlamenta pētniecības centram par veiktajiem pētījumiem. Es esmu uh, jauns deputāts esmu par dzimumu līdztiesību, esmu uzdevusi jautājumu ah, dažādiem kolēģiem un piekrītam tam, kas ir ziņojumā. Mums ir nepieciešama pozitīva veicināšana un arī robežu samazinājums. Man liekas, ka kvotas nav veiksmīgs risinājums, jo tas a, ah, veido spiedienu attiecībā uz sievietēm, un, un var tās nostādīt situācijā, kurā tās nejūtas uh, komfortabli un uh, domā, ka uh, noteiktu vietu ir uh, ieguvušas kvotas, nevis kompetences un inteliģences dēļ. Tas varbūt nav īsti uh, komfortabli viņām. Jāsamazina barjeras, jāveic uh, darbs, lai iespējas būtu vienādas ja mēs runājam par valsts organizācijām, tad jāsaka Olga Rihterovs kundze, mana kolēģi, saņēma iespēju parlamentā veidot uh, un izmantot bērnu stūrīti, kur uh, viņas uh, bērniņš varētu uzturēties. Un tas arī ļoti būtiski. Man liekas, ka tas ir pat svarīgāk par kvotām. Man liekas, ka vairāk jādiskutē arī par uh, kopšanas jautājumu. Bieži sieviešu īpatsvars ir ļoti augsts un sabiedrība vairāk vēršas un orientējas uz naudas pelnīšanu, kur tā, patriarchāts ir plaši pārstāvēts. Līdz ar to vajadzētu paaugstināt vērtību tām jomām, kurās sievietes ļoti daudz strādā. Un atgādināšu Ursula Ūles, kas bija viena no uh, veiksmīgākajām matemātiķiem un programmētājām, kas īpaši tehnoloģija jomā mūsu, mums, e, mūsu uh, virzību ir ļoti iespaidojusi. Jā, man liekas, ka ir vajadzīgs arī lielāks finansējums, tādēļ runājam par uh, biznesu. Nākamā runātāja būs Anna Gomeša skundze no Eiropas parlamenta. Komisārs kundze Marija Ļoti eh, priecājos eh, sveikt tevi šeit eh, un ar lielu prieku uzklausīt tavus uzstāšanās vārdus, kā arī šī vēlme un aicinājums nepiedalīties konferencēs, kurās nav minimāls sieviešu pārstāvības līmenis sasniegts. Un gribētu uzdot jautājumu Mums ir nepieciešama balss. Eiropas balss, lai veicinātu dzimumu līdztiesību, lai atteiktos no visiem nevienlīdzības veidiem un arī cilvēktiesību pārkāpumiem, kas um, skar Eiropas sievietes un sievietes visā pasaulē. Man jāsaka, ka ir nodibināts Eiroņus un daudz cilvēku pasaulē uzskata to par Eiropas balsi. Bet, uh, uh piemēram, šodienas uh, uh, reportāžās par uh, starptautisko sieviešu uh, dienu uh, tādas reportāžas, kas, piemēram, parāda, ka Saudi Arābijā sievietes ir kā jau vadīta automašīnas, bet tas tā nav. Un tas a, nozīmīgākais ir a, arī tāpat Saudi-Arābijā noteiktās a, normas, kas ir apžas sieviešu tiesības. Un tāpat arī mēs runājam par varoņiem un par to, kam ir vērts sekot un kāds ir varoņtēls, kam. A, uh, sekot. Es arī gribētu uzdot jautājumu. Lūdzu, paraugieties ļoti vērīgi uz šo ļoti vērtīgo instrumentu, kas ir mūsu rīcībā. Mēs redzam pasaulē arī citas problēmas, piemēram, nepatiesas ziņas un uh, to izplatību uh, izmantojot uh, jaunās tehnoloģijas. Jānodrošina tas, ka tie instrumenti, ko mēs inst finansējam, respektē eh, neatkarību redakciju darbā un veicina tās vērtības, kuras jūs pārstāvat un kuras arī es atbalstu. Paldies! Paldies, Gomeša kundze. Tagad Portugāle. Adika Estrella. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšstādātājs kundze. Es eh, gribētu paust to, cik ļoti gandarīta es esmu atgriežoties uh, vietā, kur bija tiešām ļoti laimīga. Es kādu uh, laiku, respektīvi desmit gadus, biju uh, FEM komitejas priekšsēdētājs, vicepriekšsēdētāja, un man bija iespēja tikties ar dažām kolēģiem, kas pārstāv dažādas uh, frakcijas, pārstāvēja dažādas frakcijas, uh, Barandikas konze, Marija Gabriela, arī uh, Blinkevičūtis konze. Esmu ļoti iepriecināta par iespēju atgriezties šeit. Mums ir vajadzīgs plašāks sieviešu skaits, kas strādāt komunikāciju tehnoloģijās un arī digitālajā ekonomikā. To vairāk kārt pieminēju un to gribu arī pasvītrot, jo sieviešu īpatsvars šajās jomās ir pārāk zems. It īpaši runājot par to, ka saskaramies ar jauniem izaicinājumiem. Portugālē 54% no visiem studentiem ir sievietes, taču uh, IT uh, jomā tikai 18%. Komisārs Konze, jūs jau uzsvērāt uh, to, ka jaunās sievietes nav tik ļoti ieinteresētas par šo tēmu, bet laimīgā kārtā tieši Portugāles sievietes ir ļoti iesaistīts un aktīvs digitālajā jomā. Mēs arī esam daudz investējuši digitālajā ekonomikā. Sievietēm dot iespēju darboties zinātnē un pētniecībā, tas ir ļoti nozīmīgi. Un, uh, tehnoloģijas, uh, jāsaka, ka ļoti maina mūsu dzīvi, tā sauktā ceturtā uh, intelektuālā revolūcija, robotu tehnika un pārējie ir ļoti nozīmīgi, un mums jāredz arī iespējamās sekas, kādas ir uh, iespējamas un kā tās nākotnē veidos darba vietas un a, radīs jaunas iespējas sievietēm šajās a, jomās. Mēs a, izmantojam iespējas un ievadam pasākumus, kas veicinātu sieviešu iesaistu un novērst ekonomiskus zaudējumus, tādēļ, ka pietrūkst sieviešu. Taču tās ir jomas, kur var rasties arī jaunas svārdarbības uh, formas pret sievieti, un pret to arī ir jāvēršas. Paldies! Paldies tagad no Polijas Anna Boroveca. Nē, Agata, lūdzu. Sorry. Uh, pani Przewodnicząca, Pani Komisārs. Priekšsādātājs kundze, komisārs kundze, kolēģi. Es gribētu sākumā norādīt uh, uz virkni vērtīgu iniciatīvu, kas mums ir Polijā attiecībā uz uh, mētenēm, uh, izglītības sistēmē un uh, meitenēm IKT jomā. Ir bijušas uh, vairāk kā desmit kampaņas, uh, lai piesaistītu sievietes IKT jomai un zinātnē kopumā. No 30 līdz 37 procentiem ir pēdējos gados pieaudzis to, uh, tātad meiteņu īpašsvars, kas piesakās uz tehniskām studiju programmām. IT for She, is, tas ir projekts, kurš uzvarēja konkursā kategorijā digitālās aplikācijas sievietēm un saņēma balvu no komisārs Gabriels. IT for She ir veiksmes stāsts. Šogad eh, novembrī notiks eh, plašmēroga pasākums, kas eh, uzsvērs sieviešu lomu tehnoloģiju jomā. Tas būs Women in Tech, jeb sievietes tehnoloģijās samits. Daudz, kas tiek darīts, bet joprojām pastāv problēmas, jo īpaši runājot par darbu un privātās dzīves savietojumību. Likumdošana ir jāmaina šajā jomā, lai veicinātu un dotu iespēju darba devējiem vairāk darīt, uh, lai sniegtu bērnu aprūpas iespējas, attālināta darba iespējas. Un ir eh, jācīnās arī pret eh, stereotipiem. Joprojām nav pietiekam daudz meiteņu, kas izvēlētos eh, studēt zinātnes studiju programmās un, protams, arī uh, ir jānodrošina pienācīgs atalgojums, eh, vienāds atalgojums par vienādu darbu. Paldies, Barovicas kundze, un tagad uh, Marija Prieriksā no Francijas. Lūdzu, jums vārds. Paldies, labdien! Francijā, kā jau daudziem no jums, uh, arī ir uh, divējādi problēma. Pirmkārt, no 80. Līdz 90. gadiem Francijā bija apmēram 40 līdz 50% sieviešu informātikas un digitālajā jomā šobrīd ir 27%, 19% tehniskajās profesijās. Otrs elements, ko jūs arī atgādinājāt, Francijas um, nodarbinātības padoma atgādina, ka 50% um, darbu būs uh, digitalizēta un automatizēta drīzumā. Uh, un ir mākslīgās inteliģences um, uh, aspekti, kas uh, ietekmēs arī sabiedrību un jo īpaši medicīnā. Iedomājieties, ka diagnozes uh, tiks uh, īstenots uh, ar ārstu starpniecības, bet arī tās būs arī programmas, kas uh, būs datorprogrammas. Un uh, iedomājieties, ja šīs programmas neņems vērā dzimumu, uh, uh, specifiku, tad tas uh, būs ar uh, dramatiskām sekām. Tātad ir izaicinājums sabiedrībai, bet arī uh, sieviešu veselībai. Un šajos uh, ietveros uh, sieviešu tiesību komiteja uh, Nacionālajā asamblējā, kuru es vādu, uh, strādā pie ziņojuma. Mēs uzklausām zinātniekus, uh, uzņēmums, uzņēmējus uh, un citus cilvēkus, lai um, uzzināt vairāk par mūsu svarīgiem jautājumiem, piemēram, par stereotipiem, par uh, lomām dažādajām, kādas arī tika pieminētas, un par seksismu uh, digitālajā jomā. Es domāju, ka ir svarīgi to atgādināt, jo nevajadzētu uh, domāt tikai par uh, sievietēm. Um, proti, ka sievietes ir vainīgas pie tā, ka uh, pārāk mažu sieviešu uh, Uh, strādā digitālajā jomā. Tā ir tāda kolektīva atbildība un arī digitālās vides atbildības. Tai ir jāmainās, lai vairāk sieviešu piesaistītu um, šai jomai. Es zinu, ka, piemēram, ir skolas uh, digitālajā jomā, kas uh, ir attīstījušās pēdējos gados. Uh, un uh, kas uh, Eh, vispār eh, nav paredzējušas eh, sanitārās iekārtas toaletēs sievietēm. Vispār ne, neiedomājas, ka viņu skolās varētu mācīties sievietes, tātad, ka nav sieviešu toalešu. Um, un tagad par manu personīgo pieredzi. Pagājušajā nedēļā es tikos savā vēlēšana apgabalā ar skolniekiem un uh, divas zinātnieces bija klāta par kriptogrāfiju un uh, mākslīgo inteliģenci, un pirmais jautājums uh, bija um, par šiem te sievietēm, un tātad, ko mēs varētu darīt, lai meitenes varētu iedomāties sev nākotni šajā jomā. Thank you very much. We have two more. Liels paldies, mums ir vēl divi runātāji, bet gribētu lūgt uh, Matija Turinaina no Somijas un Nikola Baieri no Vācijas izteikties viens minūtes ietvaros. Es atvainos, mums tiešām nav laika. Matija Turinains no Somijas pirmkārt, lūdzu. Kiitoksia ja, ja ensimmäisenä kiitos. Paldies, priekšsēdētāji. Liels paldies visām sievietēm pasaulē, kas padara šo pasauli par uh, daudz jaukāku vietu, kurā dzīvot. Mani sauc Matī Torvinens no Somijas parlamenta. Es esmu no zilā, zilo, Zilās reforma partijas, un es ļoti augstu novērtēju to, ka jūs šo svarīgo jautājumu uzsverat, proti, ka sievietes ir pārāk maz pārstāvēts IKT un tehniskajās jomās, īpaši uh, pat arī tādās valstīs kā Somija, kas ir slavenas ar dzimumu līdztiesības sasniegumiem. Uh, Mums visiem ir jāveicina inženieru zinātņu un uh, programmēšanas jomās ieviešu iesaiste. Šajās jomās tiešām ir ļoti nopietnas dzimuma nelīdzsvars. Ja mēs turpināsim uh, paturēt spēkā šo stereotipu, ka IKT ir tāda vīriešu joma, uh, tad mēs zaudēsim to milzīgo potenciālu, ideju potenciālu, kādu var sniegt sievietu šajā sektorā. Es esmu jurists pēc izglītības, un es redzu, kāds ir inovācija potenciāls, kādu sievietes var piedāvāt. IKT, programmēšana, uh, kas būtu jāmāca skolās gan zēniem, gan meitenēm vienādā apmērā, lai vairāk sieviešu uh, arī izvēlētos uh, tehnisku karjeru varbūt nākotnē. Kas mums ir vajadzīgs? Mums ir vajadzīga plašāka starptautiska sadarbība starp uzņēmumiem IKT jomā, lai padarītu šo jomu populārāku, pievilcīgāku. Linda Ljukas ir uh, Somu programmētāja, kura iesarakstīs bērnu grāmatu par programmēšanu un uh, ir daudz darījusi, lai uh, popularizētu IKT uh, jaunu meiteņu vidū. Sievietēm ir milzīgs uh, potenciāls IKT jomā, dzimumam nevajadzētu būt šķērslim, uh, runājot par uh, tehniskas vai IKT profesijas izvēli, lai arī kur pasaulē jūs dzīvotu. Tagad Nikola Bajer no Vācijas, lūdzu. Jā, arī no savas puses vispirms labrīt un sirsnieks paldies par uh, um, to, ko visas sievietes mūsu um, labā jau ir izdarījušas, un pēc Pasaules ekonomikas fóruma ziņojuma izriet, ka vēl simts gadi būs līdz tiks sasniegta dzimuma līdztiesība, un eh, zināmos darba tirgos pat 200 gadi. Man tas ir par ilgu. Uh, un kas man patika, ko šodien jau teica, ka sievietēm ir vajadzīgi paraugi. Es pat esmu elektrotehnijas inženiere, es astoņus gadus Vācijā nostrādāju savā nozarē, pirms iesaistījos politikā. Ko es konstatēju, ir tas, ka ģimenes un profesionālās dzīves savienojamība vēl nav pietiekami nodrošināta, lai sievietes varētu tiešām uzņemties arī vadošus amatus. Tātad mums vajadzētu uh, varbūt mēģināt uh, digitalizācija iespējas, kas uh, parādīsies aizvien vairāk, izmantot, lai veidotu uh, la, jaunus darba modeļus, darba laika medoļus, modeļus, bet jo īpaši arī lauku reģionos, jo tie ir tie reģioni, kas atpaliek, kas uh, pagātnē tā ir bijis, bet tur, kur tiešām dzīvo vairāk kā pusi cilvēku lauku reģionos, un tur, manuprāt, vēl ir daudz, kas darāms. Uh, Vēl viens temats, kas eh, mani eh, diezgan tā kā šokē, ir eh, šī te kāpšanās atpakaļ, kas atkal parādās, ka partijas vēlas atbalstīt šos novecojušos modeļus un vēlēšanās arī gūst atbalstu. Tas man tiešām ir žēl, ka tas tā ir. Mums ir jāstrādā kopā, lai tas tā neturpinātos. Paldies! Uh, thank you very much! Lielas paldies! noslēdzām šo diskusijas daļu. Tagad uh, pāriesim pie apkopojošās daļas un sāksim ar to, ka uh, nolasīsim atbildes no mūsu aptaujām. Paldies, ja piedalījāties šajās uh, aptaujās. Tagad uh, pirmie divi jautājumi um, par statistikas datiem. Tātad atbild uz pirmo jautājumu kuras no šīm četrām ES dalībvalstīm, eh, kura no tām ir tā, kurā ir visvairāk sieviešu IKT speciālistu, un atbilde ir Bulgārija. 28% sieviešu IKT jomā, kas ir augstākais rādītājs Eiropas Savienībā. Ar to arī Bulgāriju apsveicu. Atbild uz otro jautājumu. Kurš jūsuprāt, kāds jūsuprāt ir um, īpatsvars, um, sieviešu īpatsvars uh, diplomu saņēmē vidu IKT jomā? Uh, Um, un, uh, um, tātad daļa sieviešu arī turpina savu darbu šajā jomā. Un otrie, ja, otrās kārtas jautājums, populārākais jautājums, kas tika ievietots ar slido starpniecību, ir, kā vīriešus piesaistīt dzimumu līdztiesībai. Tagad gribētu lūgt komisārs kundzi uh, īsi atbildēt uz uh, publikas uh, un interneta jautājumiem. Lūdzu, jums vārds, komisārs Kunze. Ja es uh, gribētu ar vienu teikumu atbildēt uz uh, visu teikto, paldies par jūsu teikto vispirms, uh, tad es varētu teikt, ka Eh, tas tiešām ir tāds piemērs, un eh, par to ir jārunā, un šodien tiešām eh, ir nepieciešams cīnīties pret stereotipiem, lai tās vārdarbības formas, ar ko digitālajā vidē nāk saskarties, uh, Uh, neizplatītos un lai uh, strādātu pie tā, pie tādiem pasākumiem, lai izglītībā un arī darba tirgu uh, sieviešu loma saistībā ar jaunajām tehnoloģijām varētu tikt stiprināta. Gribētu pateikties par dažādiem piemēriem, kas šeit tika sniegti, par labākās prakses piemēriem, un tas ir jāpopularizē, tas ir arī jāpadara redzamāks. Mums ir vairāk vajadzīgs tādu projektu kā IT for She, un arī Spānijā, Polijā, Vācijā. Atvainojos, ja kādu aizmirstu, bet ir jāņem šie labie piemēri. Kā jau es teicu, Šobrīd digitalizācija ir lieliska iespēja, bet tas ir arī papildus risks, nabadzības, sociālās izstumtības risks un, zinām, reģionu periferizācijas risks, ja mēs runājam par uh, um, pievienošanos internetam, tad uh, uh pilsētu vidū, ja mēs runājam par 76%, lauku vidē tie jau ir 40%. Tātad mums ir uh, jāaicina um, arī vīriešiem iesaistīties šajā cīņā. Uh, Šeit parlamentā februārī mēs uh, uzsākām Eiropas informācijas kampaņu, kas saucas Drošāks internets Eiropas Savienībai. Tātad 2018. gada gaitā būs uh, pasākumi visās dalībvalstīs. Uh, vēstnieki mums var pievienoties, lai strādātu pie nepieciešamās izglītošanas par kiberdrošību, par mēdījiem, lai parādītu uh, šiem te jauniešiem, ka tiešsaistē uh, ir tās pašas vērtības, tās pašas tiesības un tā pati atbildība, kā arī um, īstajā pasaulē. Tas ir ļoti skaidrs vēstījums un uh, es tiešām priecātos, ja aizvien vairāk atbalstītāju, tā saukt to vēstnieku, kas mums pievienotos. Vims Venters bija pēdējais piemērs, mēs viņu visi pazīstam, kas pievienojās un uh, Eh, tāpēc ir ļoti labi, ka ir tādi cilvēki, kas tiešām ir gatavi doties uz skolām un stāstīt par šiem te jautājumiem, kā novērtēt pozitīvo, kā izvairīties no riskiem. Un um, arī uh, ņemšu vērā šos te ieteikumus par sieviešu lomu medijos. Paldies, eh, Strēls kundze, par jūsu teikto, un ir prieks atkal ar jums tikties. Ir ļoti maz uh, ziņojumu. Uh, Eh, kas parlamentā tiek radīti, bet jūsu Estrēlas kundzes ziņojums ir tāds, kas vienmēr tiek pieminēts un ko atceramies, un tas man šķiet tiešām ļoti svarīgi turpināt strādāt šajā virzienā, lai būtu labi piemēri, lai tiktu veicināta parauku praksa, lai šie jautājumi visu laiku tiktu turēti redzeslokā. Eh, jo sievietes, kas ir speciālists, eh, tiešām pastāv, viņas strādā un mums viņas ir vienkārši jāizceļ saulītē. Uh, Eh, mākslīgā inteligence, kriptogrāfija arī šajās jomās strādā sievietes, un tas ir jāparāda, lai tie būtu paraugi. Un tāpēc es arī uh, eh, uzsākšu šo informācijas kampaņu un eh, kāpēc prezentēšu arī stratēģiju, lai varētu saskaņotāk veikt visus šos pasākums. Tātad galvenais mēstījums, manuprāt, ir tas, ka jārīkojas visos līmeņos, jāiesaistās šajā uh, cīņā ne tikai sievietēm, bet arī vīriešiem, un arī universitātes, eh, mēdīji, uzņēmumi. Visiem jāiesaistās, visiem ir kaut kas darāms, sakāms eh, un dodams, un ar to arī gribētu noslēgt, vēlreiz pasakoties un novēlot jums visiem um, daudz enerģijas. Um, un jāatceras, ka šie jautājumi ir jāaktualizē katru dienu, ne tikai 8. martā. Lielas paldies, komisārs kundze. Now, uh, three minutes. Uh... Tagad uh, trīs uh, minūtes uh, mūsu kolēģe izaskunēja Bilbao Barandikai no ALDE grupas. Noslēguma vārdi. Lielas paldies, priekšādātāji. Es uh, vēlētos uh, pateikties pilnīgi visiem dalībniekiem. Es uh, vēlētos arī sveikt Estrēlas kundzei, kas ir paveikusi ļoti daudz. Mums bija iespēja arī strādāt kopā, un viņa patiešām ir atstājusi daļu no sirds šeit parlamentā, kur viņa ir paveikusi lielisku darbu. Vakar Sieviešu tiesību komitejā mēs runājām par ļoti daudzām labām lietām. Nu, varbūt kādu garlaikot tas, ko mēs teicām, bet gal galā šeit ir runa par 51% no iedzīvotājiem, 64% um, sieviešu, kas ir beigušas universitātes. Tāpat arī mums ir jāatcerās par visām sievietēm, kas ir cietušas no vārdarbības. Bet neskatoties uz to visu, uzņēmumos mēs vēl ar vienu nesam pietiekami labi pārstāvētas. Skaitļi taču runā. Ja mēs paskatāmies, piemēram, uz vārdarbības statistiku un ko sievietes ir izcietušas Eiropā, bet tomēr mēs organizējam dažādus pasākumus un ceremonijas. Uh, Tāpat arī es piedalo, piedalos eh, dažādos īpašos semināros, bet neskatoties uz to visu, sievietes nav klāt, vai arī viņas ir ļoti slikti pārstāvētas. Kas īsti notiek IKT pasaulē? Mēs redzam, ka šeit paveras dažādas iespējas. Mēs varam runāt par um, to, kas varētu mums ļaut uh, labāk attīstīties nākotnē. Sīvietēm ir jābūt eh, daudz eh, spējīgākām šajā jomā. Šajā sasaukumā mēs gatavosim arī ziņojumu, mēs to prezentēsim martā. Mēs runāsim par konfliktu minerāliem, un arī šeit mēs vēlamies iestāties par digitalizāciju, kas ļautu pārvarēt eh, gan nevienlīdzību, gan arī nabadzību. Visi pētījumi rāda, ka sieviešu līdzdalība visās jomās, tā skaitā arī IKT, var nodrošināt daudz labākus ekonomiskos rādītājus. Uzņēmumi darbojas labāk, radošuma rādītāji ir daudz labāki, un tāpat arī mēs daudz labāk spējam izmantot finanšu resursus. Sievietes nodrošina ļoti um, daudz no šiem uh, pozitīvajiem rezultātiem, bet neskatoties uz to, sievietes vēl ar vien ir ļoti slikti pārstāvētas. Vēlējos arī atgādināt, ka Eiropas parlamenta birojas Madridē uzsāka ļoti lielu kampaņu attiecībā uz digitalizācija sievietēm. Šādas kampaņas, protams, ir ļoti svarīgas, bet mums ir vajadzīgs kaut kas tāds, kas būtu stabilāks un nebūtu tik sadrumstalots. 2005. gadā eh, Basku zemē tika ieviestas obligātas kvotas. Prezidents tolaik norādīja, ka pats eh, svarīgākais likums, kas ir pieņemts šajā uh, periodā ir šis likums par nevienlīdzību. Jau 2005. gadā Basku zemē par to runāja. Es domāju, ka mēs visi ļoti labi apzināmies šo problemātiku, bet, diemžēl, netiek darīts tas, kas būtu jādara. Mums ir jāīsteno šie tiesību akti, mums ir jāiestās par redzamību. Sievietēm ir jābūt redzamām, viņām ir jābūt vadošos amatos, lai mēs varētu iestāties par eh, saviem principiem par eh, dzimu līdztiesību. Šajā cīņā ir jāpiedalās pilnīgi visiem, tāpat arī mums ir jāsadarbojas. Eh, šiem pūliņiem ir jābūt kopīgiem, un, diemžēl, mums nav laika, tas ir jādara uzreiz. Lielas paldies Barandīkas kundzei, lielas paldies arī komisārei, lielas paldies visiem, kas piedalījās šajā konferencē. Nākamo Nākamo paneli vada Terija Reintke. Thank you very much and also. Paldies. Liels paldies arī no manas puses. Nebūs nekādu pārtraukumu, tāpēc, ka mums vairs nav atlicis daudz laika. Tāpēc, eh, bez liekas kavēšanās, uzsāksim trešo paneli šajā konferencē. Mēs eh, runāsim par eh, sieviešu lomu plašsaziņas līdzekļos un digitālo iekļaušanu. Un šajās trešajās diskusijās mēs vēlamies apspriest ļoti būtisku jautājumu. Digitālā pasaule tiek izmantota feminisma ziņu paušanai, jo īpaši iepriekšējos gados uh, Sievietes ir izmantojušas šīs platformas, lai cīnītos par sieviešu tiesībām visā pasaulē. Mēs gribētu runāt par šo ļoti spēcīgo kustību, un tāpēc mēs uzklausīsim Dagmāru Šumaheri, kas ir ANO Vimin mm, Briseles office direktori. Uh, Viņa mums pastāstīs par aktuālāko šajā jomā. Un, protams, mūs interesē arī jūsu viedoklis. Iespējams, ka jūsu valstīs ir bijuši kādi interesanti notikumi un kas ir paveikts digitālajā pasaulē sieviešu tiesību jomā. Pirms došu vārdu Šulahēras kundzei, es eh, gribētu pieteikt eh, slaido lietotni. Mēs uzdodam šajā lietotnē divus jautājumus. Gribu jūs aicināt atbildēt uz šiem jautājumiem. Pirmais jautājums ir uh, par to, cik labi jūs pārzināt digitālās kustības, kas iestājas par sieviešu tiesībām. Un, lūk, pirmais jautājums ir par to, cik daudzas sievietes no sieviešu kustībām vai organizācijām jūs pazīstat ir arī saraksts ar šīm sievietēm - Alisa Milāno, Barbara Novacka. Trešā sieviešu grupa ir Alicija Garsa, Patris Kulors, Opalto Metī, pēc tam Šerila Sandberga, Rečeras Sklara, Malālā un Jūs varat izvēlēties arī atbildi, ka jūs nepazīstat nevienu no šīm sievietēm. Dodu jums laiku iepazīstieties ar jautājumu un uh, sniedziet atbildi. Bet arī debašu laikā jūs varēsiet uh, atbildēt. Jums ir vienkārši jāiet mājaslapā slaido, pēc tam jāievada konferences kods IWD 2018, un tad jūs varat piedalīties šajā aptājā. Otrais jautājums. Šeit jums ir uh, jāmēģina mazliet noteikti skaitļi, jums ir jāatbild, cik daudz Facebook un Twitter lietotāju reaģēja uz MeToo kampaņu 48 stundu laikā pēc Alisas Milano Twitter ziņas. Vai tie bija 100 tūkstoši, 500 tūkstoši, 1 miljonus 200 tūkstoši vai 5 miljoni 700 tūkstoši? Arī uz šo jautājumu jūs varat atbildēt eh, debašu laikā. Mēs, eh, protams, jūs aicinām piedalīties, jo mūs ļoti interesē šīs aptājas rezultāti. Tā kā laika nav daudz, došu vārdu uzreiz Dagmārai Šumacherei, lai viņa mums varētu pastāstīt, kas tiek darīts digitālajā jomā attiecībā uz eh, sīviešu tiesību kustību, un ko mēs varam gaidīt, un nu, varbūt arī mazliet par izaicinājumiem. Lielas paldies, Tērija, lielas paldies arī Sieviešu tiesību komitejai par uzaicinājumu un par to, ka tik svarīgs temats ir iekļauts šīs dienas darba kārtībā. Pašlaik mēs varam novērot masu mobilizāciju attiecībā uz sieviešu tiesībām. Cilvēki saprot, ka sieviešu tiesības ir svarīgas, par to runā gan mājās, gan valstīs, gan arī starptautiskā līmenī. Uh, Un tas ir rezultāts tām, ka ir notikusi pastāvīga mobilizācija un sieviešu kustības ir aicinājušas valdības uzņemties atbildību. Mūsdienās šīs kustības darbojas digitālajā pasaulē, tiek izmantot arī sociālie mēdīji, kas ir pat katalizatori šādām kustībām. Sociālie mēdīji tiek izmantoti, lai iegūtu informāciju, lai mobilizētos, lai iestātos par tiesībām un lai darītu arī daudz ko citu. Mums ir jo īpaši jāskatās, kā sieviešu kustības eh, sasaistās ar digitalizāciju un eh, kā eh, šī digitalizācija patiešām ietekmē sieviešu kustību mūsdienās solidaritātes gājieni, dažādas virālas kampaņas internetā, um, iedzīvotāju organizācijas. Cilvēki vēršas pret netaisnību pasaulē. Dažas no šīm kustībām ir ļoti plaši publiskotas, bet citas nav parādījušās nekur plašsaziņas līdzekļos. Uh, Mm, arī laukos cilvēki mobilizējas, lai vērstos pret pastāvošo stāvokli, tāpat arī tiek uzsāktas dažādas likumdošanas reformas, lai vērstos pret vardarbību darba vietā, lai nodrošinātu pakalpojumus um, um, minoritāšu sievietēm. Netiek aizmirsts pilnīgi neviens. Uh, Mūsu izpildu direktors sieviešu, starptautiskās sieviešu dienas kontekstā ir teicis, ka mēs vēlamies uzklausīt pilnīgi visas balsis, tomēr miljoniem sieviešu visā pasaulē tiek apklusinātas un viņu potenciāls tiek ierobežots. Uh, Šīm solidaritātes gājienam ir jābūt tam, kas ļaus mums ieviest reāls pārmaiņas, kas ļaus izmainīt sieviešu situāciju gan pilsētās, gan laukos. Politiskajam aktīvismam gan vīriešu, gan sieviešu vidū ir jāiestājas par tiem, kuru tiesības netiek aizstāvētas. Sociālie mēdī ir ļāvuši sieviešu kustībai patiešām uzplaukt pēdējo skandālu sakarā. Sociālajie mēdīji tiek izmantoti, lai um, apsūdzētu uh, seksuālās pārkāpējus, uh, vardarbīgu attieksmi darbā un tā tālāk. Vadītāji ir jāsauc pie atbildības un jānorāda uz viņu trūkumiem. Uh, Šī jaunā atbildīguma sajūta, kas parādās augstākajos sabiedrības ešelonos, ļauj nodrošināt to, ka uh, cīņai par dzimumu līdztiesību ir reāli rezultāti. Tiek izmantotas arī mirkļbirkas, kas ļauj cilvēkiem iesaistīties šādās kustībās un veikt sociālās pārmaiņas, kā arī sekot līdzi tam, kas notiek. Tas patiešām ļauj problēmām um, tikt labāk atainotām. Uh, Ņemot vērā um, attīstības mēģus līdz 2030. gadam un to, ko mēs vēlamies sasniegt attiecībā uz sievietēm tehnoloģijās, eh, ļaus mums eh, pārvarēt digitālo nevienlīdzību, un šeit ir vajadzīgi konkrēti pasākumi. Tomēr bez eh, politikas veicināšanas un bez finansiālām investīcijām mēs riskējam, ka tehnoloģiskās pārmaiņas vēl ar vien saglabās tradicionālās dzimuma lomas. Tagad pāris piemēru par to, kas ir noticis. Nu, bet es neuzskaidīšu pilnīgi visu. Jūs jau runājāt par mītū kampaņu. Um, es vairs par to gari nerunāšu, bet vēlos norādīt, ka sievietēm ir piedāvāta platforma, kas ļauj viņām parādīt, cik daudz ir seksuālās vardarbības upuru. Šerila Sandberga uzsāka um, Mirkļbirkas kampaņu, kas mm, vēlas veicināt uh, līderību sieviešu vidū. Tāpat arī mums ir Pink Sticks. Tā ir kampaņa, kas uh, um, runā par stereotipiem uh, attiecībā uz produktiem un pakāpojumiem, un kas jo īpaši ietekmē jaunas meitenes. Uh, Šeit mēs vēlamies cīnīties pret stereotipiem, jo īpaši reklāmas industrijā, un šeit ir jāiesaist arī privātā nozare. Ja runa par politiku, tad mēs redzam, kā arāba pavasarī uh, Ēģiptē 2010. gadā sāka uzsākta kampaņa, arī 2011. gadā mēs turpinājām šo kampaņu, kas eh, ļāva mums vērsties pret vārdarbību, pret sievietēm Ēģiptē, tika izmantotas īziņas un eh, citi veidi. Tāpat arī mēs izmantojām Mirkli Birko Bring Back eh, Girls, kur bija runa par nolaupītajām meitenēm Nigērijā. Uh, Tāpat arī mums ir šī dīsaites kampaņa, kas ļauj mums aizpildīt eh, šo plaisu eh, veselības aprūpas pakāpojumos. 2017. gadā bija Mirkļbirka Vimins Mārčs sieviešu kājiens, kas arī iesaistīja ļoti daudz eh, sieviešu visos kontinentos. Tāpat arī Nuna Mēnos mums ir Time is Up kampaņa. Mirkļbirka Spotlight and Violence, kas ir jauna ANO iniciatīva Eh, tām, lai pieliktu punktu vardarbībai visā pasaulē. Tāpat arī šodien mēs svinām Startautisko sieviešu dienu un esam ieviešam jaunu mirkļu birku Time is Now. Patiešām ir pienācis laiks eh, uzsākt šīs pārmaiņas, un mums ir jāturpina šis darbs. Nevaram paļauties tikai uz pagātnē sasniegto. Mēs arī uzsveram, ka vīrieši ir ļoti svarīgi šajā kontekstā. Tas tika minēts uh, Eh, iepriekšējā panelī, un šeit gribu pieminēt He for She kampaņu, kas arī veicina dzimumu līdztiesību. Tāpat arī mm, tiek runāts par īpašiem sasniegumiem dzimumu līdztiesībā. Pavisam nesen tika publiskoti rezultāti, gribu aicināt visus ar to iepazīties. Un eh, beigās pats eh, pēdējais sasniegums, un te ir runa par digitālo aktīvismu. Uh, Uzskatu, ka tieši tas ir tas, par ko mums vajadzētu runāt un to mums vajadzētu veicināt. Mm, šim digitālajiem aktīvismam vajadzētu veicināt eh, visu tiešsaistē notiekošo. Tagad pavisam īsi par izaicinājumiem, par ko aicināja runāt Terija. Sievietēm vienkārši nav tādu pašu iespēju piekļūt internetam kā vīriešiem. Par to jau tika runāts no rīta, nevēlos iedzināties detaļās, bet mēs a, eh, nevarēsim neko izdarīt, ja uh, dzimuma nevienlīdzība atainosies arī digitālajā darba kārtībā. Otrakārt, mums ir jāpiesargājas, ja mēs gribam darboties tiešsaistē, varbūt e, mēs līdz ar to samazinām aktivitātes arī ārpus interneta. Vajadzētu turpināt būt vienlīdz aktīvām arī uh, abās šajās jomās. Noslēgumā vēlos norādīt, ka inovācija darba kārtībā un uh, mēteņu un sieviešu piekļuves uzlabošana informācijas un komunikāciju tehnoloģijām nodrošina ar kārtīgi lielu potenciālu attiecībā uz piekļuvi informācijai, attiecībā uz uh, uh, komerciālām iespējām, piekļuvi veselības aprūpei, uh, finanšu neatkarībai. Un jo īpaši šeit gribu runāt par uh, dzimumu vienlīdzības uzlabošanu. Uh, Sieviešu balsīm ir jākļūst skaļākām, un tagad ir pienācis īstais laiks darboties digitalizācijā. Labprāt uzklausīšu to, kas jums ir sakāms, varbūt jums ir arī jaunas idejas. Eh, vēlu jums eh, jauku starptautisko sieviešu dienu! Thank you very much for this very. Uh... Liels paldies par šo ļoti labo sākuma debatēm. Liels paldies, kā pieminējāt daudzas ļoti būtiskas kustības, kas ir izmainījušas sabiedrību pēdējos mēnešos un gados. Tagad vēlos dot vārdu deputātiem. Var uzdot jautājumus, protams, arī izteikt komentārus. Un pirmais runātājs no Portugāles, Germāna Roha, lūdzu. Obrigada. E primeiro lugar. Jā, paldies. Es eh, gribētu uzsvērt. Uh, to, ka gan šis temats, gan diskusijas ir ļoti nozīmīgas Portugālei un ir ļoti nozīmīgas Eiropai un pasaulē. Runa iet par to, ka jauno tehnoloģiju un jauno sociālo mēdīju un jaunās informācijas loma tiek uh, stiprināta, kā arī sieviešu loma. IKT, komunikācijas Tie visi ir instrumenti, lai izmainītu ekonomisko un sociālo dzīvi visā pasaulē. Tās atver vīriešiem un sievietēm iespējas ļoti labam darbam un iespējam. Izmantojamība šajās jomās ir nodarbinātības potenciāls Eiropas Savienībā, un šeit vēl ir daudz iespēju tas sakāms īpaši attiecībā uz sievietēm, ir zināms, ka ir atšķirības starp piedāvājumu un pieprasījumu. 2018. gada janvārī tika publicēts ziņojums, kas norāda uz to, ka a, līdz 2020. A, gadam aptuveni 20 tūkstoši darba vietu nebūs aizpildītas. IKT e jomā sievietes izglītībā un arī nodarbinātībā vēl nav pietiekami nodarbinātas. 2016. gadā vīriešu kārtas absolventu bija būtiski vairāk nekā sieviešu šajā jomā. Sieviešu īpatsvars bija tikai 33% inženiertehniskajās zinātnēs. Veselības aizsardzībā savukārt 70 2%. Nu, tā tad uzņēmuma pārvaldība un menedžment tikai aptuveni 5% sieviešu ir pārstāvētas. Šajā jomā tad ir mums vajadzētu padomāt, kādēļ situācija ir tāda, ka sievietes šajās jomās ir mazākums. EKT sniedz labas iespējas, labas algas. Mums noteikti jāmaina situācija. Paldies! Paldies! Nākamā uzstāšanās no Nīderlandes eh, Judita Tilla. Jā, yeah. <laughs> thank you. Thank you again. <laughs> Jā, paldies vēlreiz. Paldies par šo ļoti interesanto pasākumu. Šerilu Sandbergu, un dā, jūs minējāt, es domāju, ka tas ir ļoti veiksmīgs piemērs. Uh, Un varbūt, ka mums ir iespējams arī Eiropas ekvivalents. Un uh, ļoti uh, jauki, ka LIGO kā kompānija tiek uh, kā loma modelis. Uh, prezentēts arī, nu, piemēram, sievietes astronauti ir šeit minēts. Mēs runājam arī par stereotipiem šodien no rīta. Cilvēki saka, ka stereotipi ir jāsamazina, bet man liekas, ka tas nav tā īsti iespējams, bet kas būtu iespējams, ir pievienot pozitīvus stereotipus un to izmantot, it īpaši digitālā laika ērā, jo sievietes ir ļoti labi uh, komunicējušas, tas ir. Uh, stereotips, bet labs sievietes ir gudras, tās vēlas labi izglītību, tās labi strādā komandā, labi sadarbojas un uh, strādā pie uh, augstākas akceptēšanas uh, pakāpes. Un tie ir stereotipi, un tos varētu tā pozitīvi izmantot. Tādēļ man liekas, ka jāveido um, komandas arī ar vīriešiem, lai skaļi par to runātu un lai mūs uzklausītu, runājot par balsi. Nīderlandē jūs arī pieminējāt piemērs par digitālo revolūciju. Nīderlandē pagājuši gadu parlamentu vēlēšanu laikā bija uh, kustība ievēlēt sievieti. Un pēc uh, kāda laika mums ir pašvaldība vēlēšanas, un arī ir kustība balsojot par sievieti. Un viņi dažkārt vienkārši balso par pirmo sievieti sarakstā, bet parasti tā jau šākā tā tiks ievēlēta. Tā kad, ja jūs uh, vēlēsiet uh, par uh, sievieti tieši zem šī vārda, tad jūs tiešām radīsiet atšķirību. Un tas notika uh, um, Nīderlandē, izmantojot Facebook, Twitter un citus uh, sociālos mēdījus, vairāk sievietes tika ievēlētas parlamentā. Paldies! Thank you very much also. Paldies, un paldies par šo piemēru. Es domāju, ka tas varētu tikt pieminēts kā veiksmīga prakse. Vēl viens uh, runātājs uh, Rūden Krāniņš uh, kundze no Vācijas. Jā, paldies! Arī es gribu atsaukties uz Šumahēras kundzes teikto. Viņa runāja par eh, dažādajām iniciatīvām, ko sievietes ir aizsākušas pagājušā gada laikā. Nu, diemžēl 2016. gadā, it īpaši Amerikā, šādām kustībām bija jānotiek, jo situācija bija tik ļoti slikta politiskā uh, izpratnē. Es arī eh, piedalījos eh, ANO sieviešu tiesību konferencē. Mm, tiešām gadu laikā runājām par diametrāli eh, atšķirīgo situāciju no vienas puses. Izglītība un jauna sieviešu izglītība īpaši Āfrikas valstīs piedzīvo pozitīvu pastāvīgu izaugsmi. Uh, pēc kara un sarežģītā situācijā bieži cenšas um, novērst to, ka jaunas sievietes saņem izglītību, jo tas ir pārmaiņu garants un uh, jaunas sievietes varētu pašas uh, savu dzīvi veidot. Šajā jomā ļoti daudz kas jādara un uh, GD20 galotņu tikšanās ir a, arī veids, a, kā par to runāt un vajadzētu par šiem jautājumiem runāt nevis vienreiz starptautiskajā sieviešu dienā Briselē, bet arī šis temats būtu jāceļ. Ja gaismā citās valstīs. Es ne tikai Bundestāgā sieviešu komitejā strādāju, bet gan arī pie citiem projektiem. Mums vajadzētu labākas saiknes veidot e, Eiropā, jo tā mēs mūsu meitām gan digitālajā, gan arī reālajā pasaulē dosim labākas iespējas. Paldies! Paldies! Pirms dodu vārdu jums atbildēt Paraudzīsimies uz rezultātiem, uz slaido jautājumiem. Vai tas būtu iespējams? Nu, tā tad jautājums, kas ir zināms, tā tad Alisa Milānā, otrā pozīcija, iniciējami tu kustību, Barbara Novacka ļoti nozīmīga veicinot black protestu polijā, cīnoties par sieviešu tiesībām un reproduktīvajām tiesībām. Tāpat arī trīs aktivisti no mm, aktivitātēm, tāpat arī Šerela Sandberga, kas jau tika pieminēta, viņa pieminēja Dagmāra Šumahera un Rēčelas Klāra Čenčerīši, jo viņa uh, šo mirkļu birku izveidoja. Un lielākā daļa atzīmējumā lālu, kā to, ko pazīst, viņa izveidoja mirkļu birku Bias Island un ir arī ļoti aktīvi cīnā par sieviešu izglītības tiesībām. Nākamais otrs jautājums bija par to, cik daudz eh, cilvēku atbildēja. Pirmajās 48, 48 eh, eh, stundās par mītu Mikļu Birku. Un lielākā daļa cilvēku domāja, ka 1,2 miljonu cilvēku, bet skaitlis bija sekojoši 5,7 miljonu cilvēku divu dienu laikā atbildējusi šo tvītu. Līdz ar to mēs redzam, cik ļoti spēcīgs un uh, iedarbīgs instruments sociālajai mēdīji var būt arī cīņā par sieviešu tiesībām. Nākamais, ko mēs varam darīt, lai atbalstītu sieviešu tiesībām un IKT, kā arī sieviešu vadību. spēcinot, un Šumahers kundze jūs varētu šo atbildi arī ievērot atbildot uz uh, jautājumiem. Paldies! Paldies par Šero Sandbergu un Eiropas lomu modeli. Būtu ļoti jauki, ja tas tā notiktu. Un tāpat arī man patika komentārs par to, ka pozitīvie stereotipi būtu tādi, kas būtu vairāk jāievēro un jāizmanto. Bet tajā pašā laikā es domāju, ka runāju par stereotipiem, ir par to jārunā arī mēdījos, jo. A, a, sievietes jāataino atšķirīgā laikā. Nu, redzot, ka vīrietis gludina veļu, tas arī varētu radīt atšķirību. Divas ap pus reizes vairāk nekā vīrieši sievieši strādā mājas darbus veicot esot Ņujorkā, un es domāju, ka daudz no jums būs Ņujorkā pēc divām nedēļām. mēs ceram, ka būs ļoti spēcīgas un um, izšķirīgas uh, secinājumu virknes, uh, bet es domāju, ka mums visiem būtībā jāapvieno uh, mūsu uh, centieni. Un uh, jautājums, ko darīt? Nu, um, aktīvi darbosimies, uh, izmantosimies uh, online iespējas un tāpat arī offline iespējas, tiešsaist un netiešsaist. iespaidus, lai uh, izmantot un paustu mūsu viedokļus. Lai kopā strādātu un veidojot mūsu sabiedrību labāku. Paldies! Man liekas, ka tas ir ļoti veiksmīgs vēstījums beidzot šī paneļa darbu. Liels paldies Dagmarai Šumaherē, kas pārstāv ANO sieviešu. Uh, instrumenti. Pēdējos simts gadu laikā mēs a, redzējām, ka a, gan tiešsaistē, gan netiešsaistē ir a, iespējas ļoti plašas, taču ir uzbrukums sieviešu tiesībām gan Eiropas Savienībā, gan arī citās vietās un mums visiem būs jācīnās, lai sieviešu tiesību darba kārtība tiktu uzturēta aktīva, lai mēs cīnoties par vienlīdzīgām sabiedrībām. Un paldies gan Dagmarai Šumaherai, gan arī jums visiem. Un tagad došu vārdu noslēguma vārdiem mūsu kolēģi papildi mūlis tagad uzstāsies. was informed that uh, I could speak in... Papadimulis kungs. Man teica, ka varu uh, uzstāties uh, grieķu valodā, tā ir man dzimtā valoda, tā tad lūdzu paņemiet jūsu austiņas. Tātad mans vārds ir uh, Papadimulis, esmu Eiropas uh, parlamenta vice uh, priekšsādātājs un manas atbildības ietveros ir jautājumi uh, par uh, dzimumu. Uh, līdztiesība Eiropas parlamentā. Esmu ļoti pagodināts šodien, jo redzu, ka aicinot veicināt dzimumu līdztiesību, tas nozīmē, ka aicinājums tiek vērsts ne tikai uz sievietēm, bet arī vīriešiem, kas ir ar atvērtu uztveru un kas saprot, ka sabiedrībai ir labāks iespējas jau dzimuma līdztiesība tiek veicināta. OECD pētījums uh, rāda, ka ja mēs uh, strādāsim kā tagad, tad būs nepieciešams 169 gadi ar šo ātrumu strādājot sasniegt pilnīgi eh, nu, līdzēsību sabiedrību. Nu, protams, ka mēs nevaram gaidīt 169 gadus, un lai uh, panāktu dzimumu līdzēsību, mums ir uh, jāstrādā aktīvāk. Viena no kolēģiem uh, teica, ka mēs zinām, uh, kāda ir pētījuma rezultāti, uh, Bet uh, runiet par to, ka ir uh, aktīvi jāstrādā tagad Eiropas parlamentā, to daram. Ja salīdzinām situāciju ar pagātni, tad esam veikuši būtiskus soļus uz uh, priekšu. Mēs vēlamies uh, mainīt nostāju, nevis darboties kā vienmēr. Mēs uh, gribam uh, mainīt situāciju un raudzīties nākotnē, nevis pagātnē. Tātad salīdzinot situāciju, kāda ir šodien un kas ir sasniegts, tomēr redzam, ka ļoti daudz kas uh, ir vēl jāpadara. Un diskutējot par to, kas ir jāpadara, tas nozīmē ne tikai likumdošanas vai likumdošanas ieviešanu, un ne tikai radot noteikums un regulējums, bet arī uh, radot uh, izmaiņas, izmainot cilvēku domāšanas veidu. Par Eiropas parlamentu 36% no deputātiem ir sievietes, 36% no biroja uh, locekļiem arī ir sievietes, un uh, 50% no komiteju deputātiem ir sievietes. Ja mēs raugamies, uh, kāda ir situācija politisko grupu vai frakciju vadītāju, jomā tikai viena ir vadītāja un viena ir līdzvadītāja, un priekšsēdētāja postī, postens pri, tagad strādā priekšsēdājs vīrietis, iepriekšēji bija vīrietis. Nu, šeit daudz kas vēl darams. Tātad jāveicina un jāturpina sadarbība ar nacionālajiem parlamentiem, nevalstiskajām organizācijām, pētniecības iestādēm un citiem aktieriem. Ļoti nozīmīgi ir veidot labākus kontakts ar sabiedrību aptuveni pirms brīža tikos ar 350 jauniešiem. Uh, uzrunāju viņus uh, attiecībā uz uh, starptautisko sieviešu dienu un uh, jaunās meitenes, kas uh, uh, bija šajā grupā, bija tiešām aktīvas cīnoties uh, par iespējām uh, dzīvē un uh, veidojot uh, tiešām vienlīdzīgi iespēju sabiedrību. Uh, Un zēni arī atbalstīja šo kustību, sakot, ka tas ir labi kopumā salīdzībai. Mums ir nepieciešama sabiedrība bez diskriminācijas ar plašāku dzimumu līdztiesību. Mēs neesam pilnīgi vienādi, mēs esam atšķirība un mūsu atšķirībā ir spēks. Kopā, roku rokā varam mainīt situāciju. Nu, ar šo domu arī noslēgšu mūsu man, manu uzstāšanos, lai jums ir, lai jums veiksmīga nākotnes darbība un vēl jums arī ļoti veiksmīgs pusdienas, kas sekos šim pasākumam. Paldies, es esmu Hanebol kundze, un mans uzdevums ir teikt paldies visiem. Paldies par to, ka ieradāties un piedalījāties šī pasākuma darbā. Es domāju, ka šis ir bijis tiešām fantastisks pasākums. Paldies jums visiem no nacionālajiem parlamentiem, kas ieradāties uh, Briselē. Un jāsaka, ka tiešām vēl uh, ilgs ceļš uh, un garš ceļš mūs uh, sagaida. Taču tas, kas tagad jādara, ir jāizmanto tas, ko uh, dzirdējām šodien, un jāturpina mūsu a, darbs, uzlabojot dzimumu līdztiesību tā, lai mūsu darba beigās sievietes un vīrieši tiešām būtu a, vienādā situācijā. Man liekas, ka diskusijas bija ļoti liederīgas. Es ceru, ka tās jūs varēsiet a, izmantot, un mēs noteikti varēsim darīt to, ko mēs varam Eiropas parlamentā. Līdz ar to liels paldies par to, ka ieradāties, un paldies arī šī pasākuma organizatoriem un lai visiem ļoti veiksmīga starptautiskā sieviešu diena.